morbidity and mortality. Uh, un jāizvērtē ADR procedūras, bet neregulē, nav jāregulē šī joma. Tādēļ mūsu ierosinātie uh, pasākumi radīs uh, vidi, kuras ADR var plaukt, izmantojot savu potenciālu Protams, tas var paiet diezgan ilgi, bet ja mēs vēlamies, lai vienotais tirgs e, gūtu potenciālu labumu no ADR, tad tieši tā tas ir būtu jādara. Paldies par uzmanību. Hmm? Uh, well, thank you very much indeed. Paldies, ministra kungs, par ļoti pārdomātiem e, vārdiem, ko jūs e, pienesāt mūsu debatē, un es domāju, arī ļoti praktiski jūs esiet šajā jomā eh, darbojies, un kad man komiteja viesojās Ungārijā, mēs eh, ar prieku tikāmies ar Ungārijas patērētāju tiesību aizsardzības organizāciju un iepazināmies ar jūsu darbu tur. Tagad turpināsim ar uh, mūsu runām. Uh, Paula Testori Kodži mums pastāstīs uh, par. Uh, atbildīgā par šo projektu. Paldies, un es kā jūs gribētu pateikties, jūs esat IMCO komitejas vadītājs, paldies jums par mums. Mēs, kas atbildam par patērētājs sardzības politiku, uzskatām, ka šis ADR mehānisms ir ļoti svarīgs. Uh, Un šajā gadā mēs esam piedāvājuši šo priekšlikumu kā strateģisku iniciatīvu komisijas darba programma. Un es darbojos ar pārtiku, ar veselību, ar patērētājiem. Tāda ir mana programma, un tā ir vienīgā strateģiskā iniciatīva mūsu programmā. Un tas nozīmē, ka tas mums ir tīpaši svarīgi. Kā jau komisārs Dalī teica, ja mēs gribam izveidot efektīvu iekšējo tirgu, tad mums ir jāpiedāvā patērētājiem. Uh, arī iespēju sūdzēties un iegūt savas sūdzības kompensēšanu. Un ļoti efektīvi ir atrisināt strīdu ārpus tiesas. Tas piedāvā patērētājiem daudz ātrāku, vienkāršāku ceļu, arī lētāku risinājumu, ja ir kāda strīda situācija ar pārdevi. Šādā situācijā abas puses iegūst, jo arī uzņēmumiem tas ir efektīvs veids, kas ļauj saglabāt uzņēmumam reputāciju tirgu. Uh, jo tir, tirgu, tas ir tāds organisms ar divām, rok, divām kājām, ir patērētājs un ir biznes, un ja patērētājs uzņēmumam neusticēsies, tad arī tirgus nefunkcionēs. Kā jau komisārkons teica, mēs veicām konsultēšanos jo ir ļoti daudz jautājumu, ko mums vajadzētu atrisināt. Piemēram, cik daudz mēs varam informēt, vai mēs varam padarīt šo alternatīvo mehānismu par saistošu pasākumu pirms mēs esam nākuši klajā ar kādu juridisku iniciatīvu, kādu likumu. Kāda būs šī risināšanas sistēma, kādā statusā? Ir ļoti daudz jautājumu, kur mums vēl joprojām ir jāmeklē jautā, atbildes. Un um, mēs uh, arī cenšamies konsultēties. Mēs jau konsultējamies šodien arī mums debatē ir un paldies Malkom par ļoti ilgstošo pastāvīgu atbalstu mūsu centieniem. Uh, Jā, mēs uh, tiešām nepacietību gaidam iespēju strādāt pie pirmajiem projektiem ar jums un jūsu kolēģiem. Tad redzēsim, kāda ir arī uzklausīšanas rezultāti. Un tagad es došu vārdu mūsu pirmās daļas vadītājam, mūsu moderatoram, e, moderatorei Ivlinai Terinai. Un e, varbūt mēs neesam runājuši par tehnoloģijām, bet jāsaka, es būšu šeit laika uzrauks. Mums ir diezgan maz laika, un tad, kad es vadu sanāksmu parlamentā, es ļoti cenšos izdarīt tā, lai visi ievēro laika reglamentu, un katram runātiem tiek dots 5 minūtes un nevairāk. Un mans kolēģis pieskatīs pulksteni, laiku min, minūšu veidā jūs redzēsiet šeit uh, uz nelielā ekrāna jūs priekšā, to redzēs arī, arī mūsu sanāksmes moderators. Man ir arī mans āmuriņš, kur es, var, es varbūt viņu nesitīšu, bet pamāšu ar viņu tikai. Un tas vienkārši tāpēc, lai uh, kolēģi ieraugot šo žestu saprastu, ka ir jau laiks izsmelts un ka vajadzētu mm, ievērot tomēr laika reglamentu. Tagad došu vārdu. Uh, Ivlinai Terinai. Paldies! Man tas ir liels gods. Tagad uh, uzpieskatīt, lai citi runā īsāk, parasti tas ir otrā pulksteņa puse. Uh, esmu ļoti pagodināta būt šeit šodien. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs pasākums, un šajā samitā martā mēs runāsim par ļoti e, daudz svarīgiem notikumiem. Ziniet, ka mums ir ļoti daudz dokumenti, kas ir saistīti ar vienotā tirgus aktu. Šodien pat IMKO komitejā par trim ir balsots, bet tagad mēs runāsim par ADR. Uh, ADR mehānisms ir ārkārtīgi svarīgs patērētājiem. Mums jau ir vesela plejāda ar patērētāju tiesību aktiem, te Eiropa var lepoties ar to, bet ja jūs nevarat izpildīt vai realizēt savas tiesības, tad tas ir tikai uz papīra teoretiski. Un ir vesela rinda institīvu par alternatīviem mehānismiem strīdīs risināšanai. Mēs esam dzirdējuši par to. Un joprojām mēs dzirdam, kad ir problēmas ar alternatīviem mehānismiem, ka cilvēki par tādiem nezin. Un arī tā, tā situācija, ka patērētāji tālāk nevirza savas sūdzības. Vakar ir beigusies sabiedrības uzklausīšana. Ļoti interesanti būtu dzirdēt, kādi secinājumi ir izdarīti. Mums interesanti arī uzklausīt Eiropas parlamenta deputātu viedokļus, arī citas interesantās puses. Ļoti interesanti dzirdēt arī visu jūsu domas. Vispirms es došu vārdu Švāba kungam. Viņš ir Eiropas parlamenta deputāts. Uh, arī iekšējā tirgus komitejas eh, loceklis, patērētāja aizsardzības komitejas loceklis, un tāpēc viņam ļoti interesē patērētāja aizsardzības jautājums. Interesanti būtu dzirdēt, ko jūs domājat par ADR. Šajā pirmajā diskusijā mēs runāsim par esošajām problēmām, kas ir problemātiskas ADR sakarā, un tālāk mēs runāsim par nākotni, kas mūs sagaida tālāk. Tad mūs ļoti interesē jūs domas par esošo stāvokli ar ADR. Paldies, Terina! Terez kundze. Man arī ir milzīgs gods šeit uzstāties. Es domāju, ka man vajadzētu to izteikties ļoti īsi un skaidri. Es uzskatu, un arī Eiropas tautas partijas grupa domas ir tāds, ka tirgus situācija ir saistīta ar uzticību no patērētāju puses, un tāpēc mums ir jādara viss, lai um, patērētājiem nebūtu problēmas nekādā tirdzniecības kontekstā, kur nu vēl e-komercijas jomā. Tāpēc arī šis mehānisms ir ārkārtīgi svarīgs. Diskusijas par alternatīvo strīdus izšķiršanas mehānismu ir ļoti saulēcīgas, tāpēc, ka te iegūst visas puses, tāds mehānisms nav birokrātisks, te ir daudz elastīguma visām pusēm, kas ir iesaistīts darījuma. Ir arī tāda lietas izskatīšanas mm, procedūra ir efektīva. Mēs esam pētījuši arī ASV. Piemēram, ir iespējams darbināt šo mehānismu pārobežu kontekstā. Nemaz ne, atbildot uz šo jautājumu, kādai tiesai tad piemīta kompetence, vai Eiropā ir šī kompetence, vai kolektīvā kompensācijas sistēma, vai tas ir saskaņā ar kādu kompetenci, jo parasti šāda izskatīšanas sistēma ir brīvprātīga. Tad tiek piedāvāt arī labi risinājumi gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. Strīd mehānisms um, piedāvā arī atrast risinājumu ar ļoti zemām izmaksām. Un šķiet, ka Eiropas Savienībā mums jau ir vesela uh, rinda institūcija, ir īpaši tāds, kas e, strādā Dalī kunga e, komisijas paspārne. E, un ir arī ķelne, ir tāds tīkls. Ir vēl daudzas citas patērētāja aizsardzības organizācijas. Un, lai gan. Like, Es esmu pārliecināts, ka ECC sistēmai būs ļoti nopietna loma visā diskusijā, tomēr mums ir ļoti daudz izaicinājumu. Pirmkārt, kā mēs varētu nodrošināt caurskatām struktūras visās dalībvalstīs? Mēs zinām, ka mm, šāda sistēma nedarbojas visur, bet eh, ja mēs gribam panākt situāciju, ka no šīs sistēmas iegūs labumu pilnīgi visi patērētāji, mums ir jānodrošina visa Eiropas struktūra. Otrais, kā mēs varam mm, izdarīt izvairīties no tādas universālas pieejas, viens izmērs visiem, kā mēs varētu izdarīt tā, lai pilnīgi visi patērētāji Eiropā varētu brīvi un vienkārši piekļūt šīm sistēmām. Un visbeidzot, vajadzētu nodrošināt tādēļ mehānismu objektivitāti, jo mums ir jāpanāk tāda sistēma, kur patērētāju interesētība ir diskusijas centrālais punkts un nevis kaut kādas struktūras. Eh, katrā ziņā šai ziņā man ļoti interesanti būtu uzzināt jūsu domas, lai mēs arī vēl precīzāk noformulētu savu pozīciju. Paldies! Eh, thank you very much! Paldies, Švaba kungs! Ļoti skaidrs pārskats par uh, priekšrocībām, ko sniedz ADR un arī izaicinājumi, kas mums ir gaidām. Paldies, arī, ka jūs ievērojat runāšanas laiku noteikto, un tas man vēl ne, nelika izmantot tāmariņu. Tagad es došu vārdu Gujens skundzē, kas ir Beka ģenerāldirektora ES organizācijas, kas pārstāv ES līmenī patrētātiesības aizsardzības mūsu uh, kopienas uh, un ADR ļoti svarīgs jautājums no patērētāja tiesībām viedokļa raugoties. Mēs ļoti labprāt uzklausīsim jūsu viedokli par to, kādēļ ADR vēl nav iz, e, sasniegusi savu pilno potenciālu, e, nu, potenciālu e, paturētāju tiesību viedokļu raugoties. Paldies! Es gribēju vispirms jautāt, vai es varu izmantot to no tām daļu no Švāba kunga divām minūtēm, kuras viņš, kur viņš pat neizmantoja. Jā, paldies, ka devāt mums iespēju piedalīties šajā uh, seminārā par ADR un sniegt jums patērētāju skatījumu. Jums jāzina, ka no patērētāja perspektīvas ir daudz gadījumu. Uh, kad uh, uh, patērētāji arī nav apmierināti, tā ir mūsu ikdienas dzīve, un uh, uz šī fona mēs analizējam dažādas iespējamas schēmas. Ir iespēja, svarīgi uzsvērt, ka patērētāja tiesība aizsardzības organizācijas uzskatā dēļ, kā uh, iespējam uh, pat svarīgu uh, iespēju savu tiesību uh, stiprināšanai. Tam ir vairākas priekšrocības salīdzinot ar tradicionālo tiesu sistēmu, ja to īsteno eh, profesionāli un kvalitatīvi un ņemot vērā viss eh, piedāvātos instrumentus. Bet ir svarīgi uzsvērt, ka tā ir alternatīva. Tas nozīmē, ka ar vienmēr ir šī izvēles iespēja un tas nav uh, iespējas griezties ties, tiesā aizstājējis, jo uh, tiesprocess piedāvā unikāls iespējas, ko uh, ADR nepiedāvā. Tā mēs gribētu aicināt uh, uh politiķus uh, ADR pēc iespējas efektīvāk padalīt un tā izmantošanu, bet lūdzu neaizmirstiet arī uzlabot tiesu sistēmu. Uh, un es, protams, strādāju arī ar mm, kolektīviem prasībām, bet uh, tas nav šīs dienas semināra uh, apspriežamais jautājums. Tagad, uh, kādēļ ADR vēl nav sasniegts savu potenciālu? Trīs punktus. Pirmkārt, kā arī komisārs Dalī sacīja, patērētāji neapzinās uh, to, ka ADR uh, mehānismi vispār eksistē. Uh, to es tagad te uh, plaši vairs neatkārtošu, bet uh, bez tā, ka viņi neapzinās, uh, uh ir arī apjukums, jo patērētāji saskarās ar daudzam, uh, uh dažādiem mehānismiem, kas bieži ir ar eh, līdzīgiem vai tādiem pašiem apzīmējumiem, un tādēļ cilvēki apmulst. Eh, bieži patērētājs saskars ar situāciju, kad eh, uzņēmumi piedāvā sūdzēties kādam uzņēmumu instancei, un to bieži sajauc ar ADR mehānismiem. Es domāju, ka tas ir ļoti skaidri jānodara. Došu jums vienu piemēru. Es zinu, ka šī persona ir zālē piemēram, GDF, Suez, Franču energokompanija ir Um, mediatora uh, nosaukumu uh, um, uzņēmuma iekšienē sūdzību uh, uh instance radījusi. Francijā arī uh, parlaments ir izveidojis mediatoru de enerģiju, tātad uh, enerģijas, enerģētikas mediātoru posteni vai tiesību sārga, un šajā ziņā tātad. Um, Eh, jeb šo arī ombuda, un šajā ziņā tad ir jāsaprot, eh, eh, kas ir, lai, lai patērētājiem neradītu apmalsumu, es ceru, ka šis zvans nav domāts man, tātad par nosaukumiem otrkārt, un tas ir saistīts ar pirmo patērētāju neapzinās eh, ADR iespējas, jo eh, pārdevēji tirgotāji tas neizmanto, nepiedāvā. Ja eh, tirgotāji tas biežāk piedāvātu, tad arī patērētāji biežāk izmanto. Tikai 40% patērētāji apzinās, ka ir šādi mehānismi un tādēļ tie arī to neizmanto. Kāpēc? Būšu provokatīvi. Nav iniciatīvas viņiem izmantot, nav stimulu. Ja Uh, uh, uzņēmums zina, uh, ka patērētājs neies uz tirgu, uh, Eh, eh, uz tiesu, eh, ja pastāvētu risks, ka patērētājs griezīsies tiesā, ja viņam ne, nepiedāvās ADR, tad varbūt drīzāk uzņēmumu piedāvātu aktīvāk no savas puses patērētājiem šo iespēju. Un tad ir arī ADR schēmas, kas ir nesaistošas, un šeit ir atkarīgs no tirgotāja labās gribas. Protams, ir uzņēmumi, kas pilnā mērā izpilda ADR mehānismu lēmumus, bet ir citi, kas to nedara. No patērētāja tiesību viedokļa tā ir vienkārši noilsināšanas taktika. Tātad jūs visu šo mehānismu izējiet un gal galā jūs esat zaudētājos tomēr. Tātad arī tas ļoti svarīgi un politiķiem ir jāizveido sistēma e, kas paredz to, ka ADR e, lēmumi ir pēc iespējas saistoši tirkotājiem. Un beigās gribu teikt, ka esmu mazliet eh, mazāk optimistisks par Čēfolvai kungu, eh, eh, par to, uh, cik lielā mērā ADR var notikt pašorganizācija. Protams, ir jāatstāj tiem savu brīvību, bet uh, lai varētu uh, šo nosaukumu valkāt, ir jāizpild zinām standarti, lai patērētājs varētu uzticēties šīm schēmām, ka tās tiešām ir uzticams. Paldies! Hoenses kundze, eh, paldies, ka norādījāt arī mums eh, šīs svarīgās problēmas par informēšanu, arī par sastarpējo papildināšanu. Mums ir nepieciešams vairāk strīdas risināšanas schēmas, bet ADR ir arī svarīgs eh, šajā visā kontekstā. Un tagad došu vārdu Lui Greka kungam, kurš arī ir EPP, dep, Eiropas parlamenta deputāts, IMCO komitejas deputāts. Uh, Un viņš ir arī ļoti svarīgi ziņojumi e, eh, izstrādājis par e, vienoto tirgus patērētāju un pilsoņu interesēs, kur jūs uzsveriet e, pil, patērētāju un pilsoņu nozīmi vienotajā tirgū, arī saistībā ar ADR e, problēmu un informācijas e, trūkumu, e, kā arī e, MVU uh, eh, nozīmību, ka viņi apzinās eh, MV, uh, eh, ADR uh, iespējas. Tātad, lūdzu, uzklausīsim jūs uh, viedokli. Paldies. No sākuma es gribētu teikt, ka es piekrītu gan komisāram, gan ministra kungam proti, ka Eiropas pilsoņu zināšanas un izpratne par alternatīviem risināšanas mehānismiem visā Eiropā nav viennozīmīga. Un nebūs daudz tādu cilvēku, kas zina, kā iesniegt prasījumu ADR mehānismu institūcijai. Nemaz eh, nerunājot par visām pārējām niansēm. Un ļoti žēl, ka tādas konfliktu risināšanas schēmas vēl nav eh, līdz galam izveidots un arī nedarbojas tā, lai pilnībā nodrošinātu Eiropas patērētājiem iespēju sūdzību apmierināt, arī atrisināt ārpus tiesas. Uh, Tad, tad ir nepieciešams izveidot tādu eh, kopsakarīgu plānu. Un, nu, kāpēc tas nav? Tad ir divi šķēršļi. Pirmkārt, nav pietiekams informācijas, ir fragmentēta sistēma, nav likumdošanas institīvas un arī nav harmonizēts pieejas. Un tas viss ir kā šķērslis patērētāju ceļā. Un tāpēc arī patērētājs nevar pilnībā izmantot tādu ērmehānismu. E Tāda ADR sistēma, kas darbotos visā Eiropas Savienībā, tā dotu lielāku, lielāku paļāvību un arī, arī atrisinātu grūtības, kas rodas pārobežu kontekstā. Lai gan kolektīvā e, prasījumu apmierināšana varbūt nav šodienas tēma, tomēr šī uh, formula prasa, ka mums ir jādomā arī par kolektīvu kompensāciju saņemšanu vai sūdzību apmierināšanu. Un tas ir ļoti svarīgi, ka ir ļoti svarīgi, lai šo alternatīvo paketi apstiprinātu patērētāju organizācijas. Un ir arī jāatbalsta tā visa Eiropas kolektīvās prasība apmierināšanas sistēma, kas tiek apstiprināta parlamentā pagājušā gada maijā. Ja mēs gribam gūt efektīvu struktūru, tad mums ir jāstiprina esošās, mums ir jāstiprina ECC patērētāja organizācija un citas patērētājas aizsardzības tīkla organizācijas. Uh, jādara tā, lai būtu visi resursi, kas ļautu tām funkcionēt labi, un ir jānodrošina mērķiecīga informācijas stratēģija, lai šīs procesa mehānika tiktu skaidrota, saprotami patērētājiem, lai arī tiktu integrēts iekšējo tirgus informācijas sistēmas arī apusējās vērtēšanas mehānisms, lai tas viss būtu integrēts galējā ADR priekšlikumā. Un tad ir nepieciešams arī paskaidrot vai pārskatītajā ja schēmā būs ietverts gan transakcijas no, patērētā, no, no patērētāju uz pārdevēju, vai būs ietverts arī starp uh, diviem uzņēmumiem. Tātad mums ir jāpanāk tas, ka patērētāji zina, kā pildīt savas tiesības, un ir nepieciešams aicināt arī komisiju izstrādāt mērķiecīgu komunikācijas stratēģiju, kas būtu fokusēta uz problēmām, ar kurām sastopas patērētāji un MVU, it īpaši tad, kad tiek veikts pārobežu transakcijas, lai nodrošinātu efektīvāku informācijas apmaiņu. Priekšsēdājas kundze saprot, ka šī tēma ir komplicēta un arī komisijā tā iet sarežģīti, tāpēc jebkur sistēma, kas būs pieņemta, tā būs jāaizsargā no ļaunprātīgas izmantošanas, no voluntāras rīcības. Mēs nevaram pieļaut, ka vēl paies gadi ar dažādām konsultācijām un un dažādiem ziņojumiem, gaidot, kamēr komisija kaut ko darīs. Tāpēc es atbalstu un priecājos par to noteikto nostāju, ko ir paudusi komisija, un es ļoti ceru, ka komisija tālāk neatliks šo dosie, un ļoti ceru, ka līdz šī gada beigām komisija nāks klajā ar kolektīvo kompensāciju saņemšanu un ADR paketi par politiku. Es ļoti ceru, ka šāda kopīga politika no visām institūcijām, ka tas būs pareizais solis un mēs varēsim izveidot dzīvotspējīgu alternatīvas strīdu risināšanas sistēmu. Paldies, un paldies par šo aicinājumu rīkoties, un paldies par to, kas niedzāt vēlreiz pārskatu eh, par tām problēmām, ar kurām sastopas gan mazie vidēji uzņēmumi, gan arī patērētāji. Un tagad mēs dosim vārdu Frizona kungam. Un Man ļoti interesanti būtu dzirdēt arī jūsu viedokli. Prizona kungs ir mediātors, kas darbojas apdrošināšanas sektorā. Viņš ir Finnet loceklis. Jūs zinat šo tīklu. Tā, tas ir alternatīvo strīdu mehānismu tādu organizāciju tīkls, kas risina pārobežu strīdus finanšu sektora. Uh, tad mums būtu ļoti interesanti zināt, kāda praktiskā pieredze ir iegūta šajā organizācijā, kā darbojas Finnet, un varbūt jūs varētu arī pastāstīt par dažiem tādiem veiksmes stāstiem Finnetā. Es izmantošu iespēju, kāda ir piedāvāta, runāt šajā zālē franču valodā. Man tas būs vienkāršāk. Lai dalītos pieredzē, kāda man ir kā mediātoram apdrošināšanā. Francijā Finnet mm, tīklā. Es uh, eh, izteikšu tādu nelielu vēsturisku atskatu, paskaidrošu, kā Finnet darbojas un um, pāris piemēru došu. Nu, kādēļ Finnet? Nepieciešamība finanšu jomā uh, radīt sabalansētību pēc vienā tā tirgus uh, izveidas un um, aptvērumu radās ļoti ātri. Tā bija komisijas eh, iniciatīva un uh, uzreiz arī tā patērētājiem dod iespēju mm, izmantot mehānismu, kas tiem izman, eh, ļautu ātri uh, risināt strīdus jautājumus, rast taisnību. Tāda pamatideja. Pamatideja bija tāda, ka tiek radīts uh, tīkls, kas atļauj mm, atrisināt uh, strīdus, um, ne, izmantojot uh, juridiskas procedūras, jo tad, kad tās eksistē, tad tās ir lēnas, sarežģītas un arī dārgas. Tā tad vajadzīgs mehānisms, uh, kas ir uh, pārobežu finanšu strīdu risināšanai piemērots. Ir dažādas ADR sistēmas, kādas ir Eiropas ekonomiskajā telpā un kuras jau ir uh, domāts, lai uh, no, atrisināt strīdus starp patērētājiem uh, un arī apdrošināšanu un finanšu tirgiem. EDR Finnet tīklā sadarbojas, lai patērētājiem būtu vienkāršāk pieeja tiem un atļauj tiem strīdus gadījumos vērsties pie nu, tās tuvākās sistēmas, kas uh, tad savukārt kontaktējas ar kolēģiem noteiktajās valstīs, lai varētu rast risinājumu pēc iespējas ātrāk. Nu, tā tad satīklojuma uh, radīšana uh, līdz ar to trīs punktus izveido. Komisija ir ievērojuši, um, ievērojusi uh, sistēmu, kas ir, sadarbības sistēma un uh, reglamentējumu izmantot. Un tas, ko mēs dzirdējām, tas atbilst uh, šīm domai lai pēc iespējas uh, maksimāli izmantotu uh, vislielāko eks, uh, elastīgumu tīkla ietvaros. Finneti 2001. gada februārī tika radīts, bija sākumā neformāls sēdes, brīvprātīgas. Pat labam ir 50 um, dalībnieki no 22 valstīm, kas ir apvienojušies šajā tīklā, parakstījuši vienošanās protokolu, kas atbilst um, kopienas tirgumu un uh, strādā ar uh, finanšu pakalpojumiem un labāk to uh, kā uh, saprašanās memorandu pazīst visi dalībnieki. Šis memorands nosaka procedūras, proti ADR uh, procedūras, kas ir vistuvākās patērētājiem, Un tā kā es jau norādīju viskompetentākais skatītājs tam pievēršas. Izmantot tiek tā valāda, kādā ir līgums vai arī transakcija, un bez tam ir sadarbības starp atsevišķiem ADR un arī ar komisiju. Ļoti nozīmīgs punkts, uz ko es gribu vērst jūs uzmanību, tā ir kvalitāte. Bija nepieciešams augsts kvalitātes līmenis vērsts, lai skatītu šos strīdus un ir ļoti būtiski, lai uzvarētu un arī, lai patērētāju konferenci iesaistītu arī ADR procesā. Tie ir komisijas ieteikumi 2001. un 98. gadā formulēti 2008. gada uh, direktīvu uh, izmantojam par mediāciju civilā un arī uh, ADR jomā. Esam atbildīgi par uh, patērētāju strīdu risināšanu un uh, ADR tiek izmanāts. Mēs konstatējam, ka uh, šīs sistēmas notifikācijas apstākļi komisijā noteikti caur dalību valstīm. Šī notifikācija ir tā, kas uh, tad norāda uz Finnet izmantoto ADR procedūru. Es septiņus principus nosaukšu. Uh, Viņi runā paši par sevi. Neatkarība mediātoram, caurskatāmība tā darbībā, efektivitāte, likumības respektēšana brīvība no vienas puses izvēlēties mediāciju nevis juridisko ceļu, vienlīdzību, pušu respekts, konfidencialitātes ievērošana un arī Nu, praktiski bezmaksas tas ir patērētājiem, jo viņam ir brīva pieeja šai mediācijas sistēmai. Par a, veiksmi runājot, jā, protams, ADR skaits a, pieaug, sākumā izskatīšanas gadā bija mazāk kā 15, un tagad 7000 uh, prasību, un 1500 uh, dosie bija pagājuši gadu. Un pēdējais punkts. Šis tīkls nav pietiekam labi zināms aizvilvē, un tas ir uh, šis secinājums, kādu komisija sastāvīja par finēt darbību 2009. gada februārī, Un secinājums bija tāds, ka komisijai vajadzētu intensīvāk strādāt, lai darītu šo tīklu pazīstamāku. Un arī, lai uh, jaunie dalībnieki tajā iesaistītos. Finne tiek nacionālajā līmenī uh, popularizēts un arī finanšu mediātori uh, apvienojas tādā pasaules tīklā. Es arī esmu uh, šajā tīklā. Uh, Un uh, sadarbojos arī kopā ar manu kolēģi no uh, apvienotās kar, uh, ka, karalists arī Eiropa. Um, tīkls ir visās valodās uh, Eiropā publicēts un um, informē par iespējām, kādas ir iespējams. Un uh, šis uh, tīkls ir pieejams. Uh, bet man nav vairs laika konkrētiem piemēram. Tā tad. Uh, uh, ieskatieties mūsu uh, tīmekļa vietnē, tad jūs redzēsiet šos uh, uh, piemērus. Paldies! Paldies arī par to, ka respektējāt laiku un par skaidrojumu par Finnet uh, strā, uh, darbības principiem un arī konkrētajiem uh, piemēriem. Tagad došu vārdu Dana Wallisas kundzei, kas arī ir Eiropas parlamenta deputāte, juridiskās komitejas locekle, kas ADR diezgan labi pārzina, tādēļ ar interesi uzklausīsim jūsu viedokli par ADR. Paldies! Paldies eh, komisāram, eh, ka viņš ir atdzīvinājis interesi, ja tā teikt, par šo tēmu jo gatavoties šīs dienas prezentācijai, mans birojas eh, pārskatīja uh, mans piezīmes, un es jau 2001. gadā eh, esmu uh, teikusi runu par šo uh, jautājumu. Apsveicu jūs ar drosmi, ka jūs tagad atkal to esat pacēluši. Uh, Iekšējiem tirgum eh, ADR ir liela nozīme, tas man parādījās atkal pirms dažām nedēļām ar salvītu sistēmas padzību. Bija viens kungs Jorkšīrā, kas rakstīja man, kurš eh, saka, eh, man pienāks pensija no Itālijas, bet nesaņem to. Uh, mēs uh, viņa problēmu nosūtījām Solvitum, un divu nedēļu laikā viņš saņem savu pensiju, viņš divu ar pus gadus bija pūlējies eh, šo problēmu atrisināt. Tagad viņš ir liels Solvit draugs un ADR iekšējā tirgu draugs. Bet kā mēs varam līdzīgas sistēmas piedāvāt patērētājiem? Tieši to mēs patreiz mēģinam darīt, un ir uh, jauki redzēt konsultāciju dokumentu, un es gaidīšu rezultātus, bet joprojām mums saskarāmies ar būtiskām problēmām. Pirmā lielā problēma ir informēšana, sabiedrības informēšana. Cilvēki zina, e, kur atrodas viņa tiesa, e, kur griezties, lai saņemtu tradicionālu sprīdus izspriešanu, un kā jau tika teikts, ir, di, ir pārāk plašs ADR un cits sistēmas spektrs, kas ir pieejams. No vienas puses tas ir jauki, no otras puses e, bet cilvēki dažreiz apjūka attiecībā uz to, kur viņiem griezties. Tādēļ mums ir jārod kāds vidusceļš, uh, lai uh, gūtu vislabāko rezultātu uh, pilsoņu interesēs. Un tieši šajā ziņā es domāju, ka Eiropas Sanība mēs varētu piedāvāt kaut ko proti viengabalainību, ceļakārti, tādu kārtību, uh, Eh, lai cilvēki eh, ADR sistēmē varētu norientēties. Tieši kaut ko tādu mums vajadzētu varēt ņemt piedāt. Mums bija eh, uzvedības kodeksi, saprašanās memorandas ar dažādām iestādēm, bet, dimžēl, laikam ar to nesam panākuši vēlmu rezultātu. Tad mums ir vajadzīgs kas efektīvāks nākotnē. Es piekrītu arī ka mums ir jāiesaist vairāk uzņēmēji. Uh, Boikam piekrīt šai ziņā labam, um, ADR vajadzētu būt uh, izdevīgam arī no uzņēmēji viedokļa raugoties. Un jā, uh, starp patērētājiem un ADR pastāv tāda sastarpīga interesētība, bet arī uzņēmiem vajadzētu varēt no tā redzēt savu gūstamo labumu Gal galā es vēl gribētu sacīt, ka komisijai derētu pārdomāt parlamentu ziņojumu attiecībā uz um, uh, Equitable Life Crisis, eh, tātad ko darīt vai griezties, eh, piemēram, vienā valstī pie eh, ombuda vai tiesību sārga, citā valstī kaut kur citur, viņi nezin, kur griezties, mēs tomēr mums būtu jātiecās uz to, lai cilvēki palīdzētu skatrāk norientēties, un laikam attiecībā ar Finnet arī pastāv resursi, nepietiekoši resursi problēma. Lai ADR kvalitatīvi veiktu, tam ir jāsaņem pienācīgs finansējums. Un arī dzan gribu teikt, ka eh, Equitable Life scenārijs mums parādīja eh, ļoti skaidri, ka um, strīds eh, risināšanai un tiesiskuma um, nodrošināšanai ne tikai ir nepieciešams ADR, bet ADR vajadzētu uh, papildināt um, <clears throat> kolektīvo sūdzību iesniešanai Eiropā. Šīs lietas vienotra neizslēdz, tās vien otru papildina. Paldies, paldies par jūsu neatlaidību, uh, interesējoties par ADR jautājumiem gadu gaitā jūs norādījāt uz dažam svarīgiem aspektiem, patērētāju problēmas norientēties, atrast pareizo ADR iestādi, ir pā, plašs ADR uh, piedāvājums spektrs, eh, no vienas puses tas ir labi, no otras tas ir arī izaicinājums patērētājiem norientēties un jāpalīdz viņam to darīt. Jūs arī norādījāt, ka ir arī uzņēmējiem jāparāda priekšnocības potenciāli, ko viņi var gūt no ADR. Un mūsu pēdējais runātājs pirms mēs dosim uh, cilvēkiem zālē iespēju iesaistīties debatēs būs Pompeja kundze. Viņa pārstāv uh, uzņēmēju pusi, viņa ir Itālijas Union Kamere, Itālijas tirdzniecības eh, rūpniecības kameras viceprezidente, un eh, ļoti labprāt uzklausīsim jūsu viedokli par to, kādēļ pat labam tikai 9% ES tirgotāji izmanto alternatīvas trīsrešināšanas mehānismus. Eh, uzklausīsim jūsu pieredzi un jūsu skatījumu uz šīm problēmām no uzņēmēja viedokļa. Sīra, miskūzo. Labdien visiem! Es runāšu itāliešu valodā un solu, ka ievērošu man atvēlēto laiku. Es stāstīšu par uh, Itālijas uh, tirdzniecības rūpniecības kamera pieredze, tās ir publiskas iestādes, un mūsu uzdevums arī ir rast risinājumu starp uzņēmumiem un uh, patērētājiem. Mums ir arī zināma neatkarība. Tirdzniecības rūpniecības kameras ir savienotas tīklā, viņas strādā pēc vienādiem noteikumiem, tarifiem un procedūrām. Itālijā situācija ir nedaudz specifiska. Pagājušā gada martā tika pieņemts likums, transponējot Eiropas direktīvu, kas eksistē kopš 2003. gada strīdus risināšana ir obligāta dažādās jomās. Piemēram, viss tas, kas ir saistīts ar būvniecību, izīrēšanu un tā tālāk. Pirms uh, vēršas tiešā, eh, šāda procedūra ir jāizmanto, respektīvi jāmēģina vispirms mierīgā ceļā rast risinājumu. Un tas notiek tieši šajā, šī, izmantot šīs procedūras. Šīs organizācijas ir eh, Tieslietu ministrā organizētas kopā. Un reģistrētas kopā 105 tādas ir, un vairāk nekā 60 no šīm organizācijām ir šajā reģistrā. Uh, tām ir noteikta pieredze strīdu risināšanā starp uzņēmumiem un arī starp uzņēmumiem un patērētājiem. Vairāk nekā 80 tūkstoši gadījumos desmit gados tās rīkojās un rada risinājumus, un pēdējā gada rezultāti ir ļoti labi. Es domāju, ka ir vērts izcelt to, ka, nu, parasti norāda uz to, ka um, parasti lielākā daļa strīda tiek atrisināt divu mēnešu laikā. Tātad strīdu risināšana ir obligāta uzņēmumiem. Ir uh, iespēja arī brīvprātīgi uh, iesaistīties strīdu risināšanā no abu iesaistīto pusi. Kā izskatās strīdus risināšana? Nu, pirmais uh, ir uh, ātrums, jo risu, uh, jautājumu risināšanas ātrums Itālijā ir vidēji, kā jau teicu, 60 dienas. Tas ir ļoti ātri salīdzinot ar uh, civiltiesību gadījumiem, piemēram, Itālijas tiesās, kas tiek skatīti. Tur vidējais uh, jautājuma izskatīšanas uh, laiks ir ap tūkstošu dienām. Un, protams, ka jārunā arī par izmaksām. Izmaksas Itālijas uzņēmumam, ja tas vēršas tiesā, ir augstas, jo šīs procedūras ir tik ļoti garas. Un tad jāredz arī tas, ka tie ir neformāls procedūru izmantošanas veidi. Abas puses ir iesaistītas strīda risināšanā. Un mediātors viņiem abiem palīdz pārvarēt grūtības. Tas veicina attiecības starp uzņēmumiem, nevis uh, tās uh, izpost. Bez tam nozīmīgs jautājums, uh, kas arī tiek vēl pieminēts runājot par strīdu risinājumu. Tas ir uh, tīmekļa tiešsaistē iespējamais. Un Itālijas tirdzniecības rūpniecības kameras tagad iegūst ļoti interesantu pieredzi ar šo tiešsaistes strīdu risināšanu piecu dienu laikā Itālijā šī uh, iespēja ir jāizmanto. Tā ir obligāta prasība, un ne tikai tirdzniecības rūpniecības kameras iesaistās, bet arī profesionālās apvienības ir pauduši savu viedokli par to. Valdība ir noteikusi, ka tas ir obligāti, jo uh, DRK un arī profesionālās apvienības, kā arī mm, amatnieku kameras iesaistās. Nu, vēlamies, lai eh, šāda strīdas risināšana kļūtu par tādu noteiktu kultūru. Ja tas ir obligāti, tad visi to izmantos un tad zinās, uh, visi zinās par šādas sistēmas eksistenci. Un ja vienreiz to izmantos, tad uh, gribēs arī nākotnē. 90 tūkstoši strīdu risināšanas gadījumu ir bijuši pat labāk. Un nākotnē mēs domājam, ka tādu būs aptuveni 600 tūkstoši gadā, tātad obligātā strīdus risināšana. Varbūt, ka to vajadzētu mēģināt, jo Itālijā <clears throat> gūtā pieredze ir laba. Lielākā daļa strīdus risināšanas uh, pasākumu ir telekomunikāciju jomā Itālijā. Protams, sistēma e, ir jākļūst pazīstamākai un arī klauzulai jā, tiek ietvertai līgumos sistēmas izplatās, patērētājiem ir labāka informētība, ir vajadzīgi noteikumi, ir arī nodokļu risinājumi jāarod. Ja un uh, lēmiem jābūt uh, juridiski saistošiem. Paldies! Okay. Thank you very much for... Paldies par šo ļoti interesanto stāstu, par to, kā šī sistēma darbojas Itālijā. Un paldies arī par šo pieredzi, kas padarīs šo mehānismu par obligātu. Es gribēju pateikties visiem runātājiem par um, paustajiem šeit viedokļiem. Mums ļoti interesē arī kādi citi stāsti, kāda cita pieredze. Ir patērētāja aizsardzības iestādes, kas ir citās dalībvalstīs, šeit mums arī parlamenta deputāti ir klāt. Varbūt pirms došu vārdu atkal Hārbaru kungam, kurš vadīs šo jautājumu atbilšu laiku. Mēs tagad, kā jau es teicu, pirmajā daļā runāsim par esošo situāciju, kāda tā ir šobrīd, un, bet varbūt tie jautājumi un komentāri par nākotnes soļiem, tos mēs atstāsim nākamajā daļā. Hārbar kungs. Paldies par to, ka vadījāt šo pirmo sanāksmes daļu. Uh, Es tiešām vadīšu šo jautājumu daļu, tāpēc, ka man ir pazīstami um, cilvēki, kas ir šeit deputāti, un man būs vieglāk vest šo sarakstu. Es gribētu pateikties dalīkungam un arī un Čavafaja kungam. Es zinu, ka jums ir jāiet um, uz sanāksmi. Um, Un paldies par to, ko jūs mums stāstījāt par šo alternatīvo strīdišķišanas procedūru un paldies par šo te institīvu. Tomēr Ungārijas ministrs eh, Zoltāns Celafejs joprojām ir šeit un es domāju, ka jūs varat adresēt arī savus jautājumus viņam. Kolēģi, vispirms Vai ir kādi kolēģi, parlamenta deputāti, kas gribētu uzsākt šo diskusiju vai izteikt kāds komentārs? Bet mēs arī labprāt uzklausītu citus cilvēkus. Varbūt kāds vēl no auditorijas grib kaut ko teikt. Es jau redzu, ka daži ir pacēluši savas plāksnes. Vispirms pierakstīšu deputātus es nezinu jūsu vārdus, citu cilvēku vārdus, varbūt tad es nosaukšu jūsu numuru deputāti mani pazīstam, bet pēdējā rindā vai priekšpēdējā ir, ir vēl kādi cilvēki, kas grib izteikties. Vispirms dosim vārdu parlamenta deputātiem. Es gan neesmu pārāk barksts šādās procedūrās, bet es domāju, ka jautājumam būtu, jā, lai jautājumu izklāstam ir jābūt ilgākam kā divas minūtes. Es došu vārdu. Jovāna kungam. Paldies, priekšstādāja kungs, saka Žavēna kungs. Es redzu, ka visi ir viens prāts, ka patērētāji labāk jāaizstāv. Nu, tā jau ir laba lieta. Es konstatēju, ka ir mehānismi daudzās dalībvalstīs ļoti atšķirīgi. Un trešais, nu, būtībā jāstrādā nākotnē. Es zinu, ka par to mēs runāsim vēlāk. Par procedūrām kas ir atšķirīgs vien otrs. Nu, nav viena tāda uh, risinājuma. Un ceturtais - kompleks jautājums. Tad, kad mēs runājam par kolektīvām prasībām, šo vārdu izmantoju, no visi aptājumi iedomājas, ko uh, tas nozīmē arī ziņām baiļu faktori. Un ir vairāki šādi risinājumi veidi iespējami. Un tas, ko pilsoņiem varam teikt, ka ir jābūt skaidrai definīcijai jo tas, par ko tika runāts, ko uh, dažādi parlamentārieši un runātāji teica, ka parlamenta iestāja un, uh, ir uh, jau ilga un arī ilgi meklējumi pēc šīs definīcijas. Es domāju, ka mums ir jāmēģina iekšē tirgus un patērētā aizsardzības komitejā uh, sasniegt tādu situāciju, kad uh, nu, visi būtu ieguvēji un ka nebūtu tādas, nu, kopējas negatīvas iespējas. Tāda kolektīva prasīžu iesniegšana valstīs, kuras mēs visi zinām, un šajās, šīs valsts atgriežas pie tā. No nu, citur mēs redzam, ka šīs sistēmas tiek reformētas. Tas ir tas priekšstādākums, ko es gribēju teikt, un domāju, ka brīdis. Uh, ir nobriedis, lai uh, globālā veidā izvērtētu Eiropas uh, likumdošanu. Un nacionālā pieredze, acīm redzot, ir, nu, ir nonākusi pie brīdi, kad ir jādodas tālāk. Paldies dažādajiem runātājiem par dažādo pieredzi. Kāda pat laban ir ēs? Uh, you, Paldies, Žuvā kungs, Ratī kundze nākamā. Paldies! Es gribēju pateikties mūsu viesiem par šīm ļoti nozīmīgajām lietām. Uh, viena piezīme runātāja, kas atvainojas par to, ka viņa runās itāliešu valodā. Es uh, saprotu, bet viņai nav jāatvainojas, jo mēs dzīvojam Eiropā, kurā ir daudz dažādu valodu. Mums ir lieliski tulki, kas mums palīdz un um, strādā izcili labi. Viņi palīdz mūsu darbā un uh, katra mūsu. La, uh, valoda ir daļa no mūsu kultūras, no mūsu civilizācijas kopumā. Uh, Un daži runātāji eh, arī jau uzsvēra, cik nozīmīgi ir tas, ka ir iespēja um, saprast um, tekstu savā valodā arī um, starp um, valstu sarunā. Priekšsēdētāja kungs, um, man liekas, ka jūs man iepriekšējā sarunāksmē devāt pietiekam daudz laika, lai es varētu četri nākošo gadu laikā izteikties. Uh, Tātad no nu, šīs kolektīvās a, prasības un arī informācija. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtiski. Tā jābūt ir prioritāte jā, patērētāja aizsardzības jautājumos. Manuprāt, Greškonga ziņojums ir ļoti nozīmīgs. Es piekrītu tam, ko viņš teica, un es arī ļoti augsti vērtēju Valis kundzes ziņojumu. Paldies, Raptī kundze. Došu mūsu viesiem un arī tiem, kas runāja iepriekš, iespēja izteikties vēlreiz, ja viņi vēlas. Un interesanti būtu uzklausīt arī Frizon kunga uh, uh, par viņu pieredzi, kā viņš vada Pan-Eiropas eh, ADR sistēmu par valodu jautājumu. Vai vēl kāds no kolēģiem vēlas šobrīd runāt? Eh, tātad vispirms Eiropas parlamenta deputāti. Divi kungi ir manā sarakstā numur 153. vietā sēdošais kungs, es nezinu, vai es viņu vietas numuru pareizs redzu, un tad 196. vietā sēž viens kungs. Atvainojiet, tas tā nedaudz seriāli jūs saukt eh, pēc cipariem, bet varbūt jūs mūs varētu iepazīstināt ar sevi. Lūdzu, 153. numurs, jūs tagad varat runāt. Paldies par piešķirto valdu. Mišels Astrukman sauc pārstāvu Eiropas asociācija energomediātoru uh, vidū, kas, ko ir izveidojuši dažādi, dažādi uzņēmumi. Un es pats kā mediātors uh, Žadēvsvejas grupā ar lielu interesi sekoju diskusijām un esmu ļoti apmierināts uh, un gribu balstu apmierinātību manā un arī man kolēģu vārdā. Un sākumā gribu atzīt to, uh, ka nu, dažkārt eh, ir trūkumi, Monika Godēna par tām runāja, un mums ir eh, jā, labāk jāinformē patērētāji. Un arī jāstiprina šī loma mediatoriem, kas ir eh, uzņēmumos, un sadarbība starp mediatoriem, kas sektoros strādā, lai viņiem būtu plašāka nozīme uzņēmumos. Un es gribētu mm, teikt, ka darbs ir ļoti kvalitatīvs jau vairāk gadu laikā energores uh, sektorā un tiek runāti par termiņiem, piemēram, par priekšrocībām, un mēs esam spējīgi atbildēt divu mēnešu laikā patērētājiem un palīdzēt viņa rūpēs, un tas ir ļoti būtiski. Un otrs kriterijs, kas ir nozīmīgs, tas ir apmierinātības līmenis patērētāju vidū. Jo man liekas, ir nozīmīgi, ka patērētā, ka mediātors var lomā izmantot savu lomu, rodot risinājumu, un lielā daļā no gadījuma taisnība ir patērētājiem. Mēs sadarbojamies ar dažādiem mediācijas veidiem, enerģijas jomā, uh, Mūsu darbs atbilst direktīvai un sadarbojamies ar mediatoriem dalību valstīs patērētāja interesēs. Paldies! Well, thank you very much indeed for that. Paldies par šo ļoti praktisko pieredzi stāstu. Uh, Un mēs jau arī pieminējām, ka enerģētikas sektors un arī telekomunikācijas sektors ir ļoti labi piemēri un interesanti arī dzirdēt par to, ka jūs uzskatāt, ka arī Eiropas ietvers būtu ļoti noderīgs. Paldies Astruku kungam. Uh, Un tad 196. numurs, runātais ar numuru 196, lūdzu, tagad jums vārds un vai kāds 85. Eh, numurs. Bet vispirms ir 196. priekšlēt atvainojas par to, ka cilvēki ir jāsauc ar numuriem. Nākamreiz varbūt ieviesīsim kartiņas ar uzvārdiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Fereko Fabiāno, mans vārds. pārstāvu komunikācijas jomu. Esmu no Itālijas un strādāju telekomunikācijas strīdu risināšanas jomā. Mūsu darba uh, nozīmīgākā joma ir elektroniskā telekomunikācija joma. Mēs ļoti uzmanību e, vērojam situācijas attīstību. Pēdējo divu gadu laikā bija 70 tūkstoši strīdus gadījumu gadā. Lielākā daļa no tiem strīdiem, kas alternatīvi tika atrisināti, ir ar uh, 70 uh, līdz 95% apmierinātības līmeni uh, atrisinātas. Tie ir bijuši veiksmīgi. Atkarībā no tā, kāda ir patērēta izvēlētā ceļa. Pirmais veids ir parit tātas uh, strīdu, par tāds veidu strīdu risināšanu. Mēs uh, piedāvājam arī uh, samierināšanu starp uh, uzņēmumiem un patērētāju aizsardzības organizācijām, kā arī starp patērētājiem un uh, pašnodarbinātiem vai patstāvīgiem uzņēmumiem. Kā jau tika teikts, uh, kad šī procedūra kļuva par obligātu, tad mūsu, teiksim, veiksmes procents sasniedz 95%. Itālijā mediātoriem ir ļoti nozīmīga sociāla loma, un tad ir arī reģionālā komunikācijas komiteja un strīdu risināšana. Tā ir neatkarīga iestāde, un iespēja to izmantot ir bezmaksas. Un trešā iespēja ir vērsties tirdzniecības rūpniecības kamerās. Kolēģi Pompeji par šo iespēju jau runāja. Un vēl viena īpatnība. Otrs līmenis strīdu izskatīšanai, ja pirmais a, līmenis nav bijis a, veiksmīgi izmantots. Tā tad, tad Visas šīs sastāvdaļas mēs varam ietvert uh, Eiropas uh, līmenī. Uh, attiecīgajām iestādēm vajadzētu būt uh, neatkarīgākām un uh, savienotām vienotā tīklā. Un šādi tīkli var uh, rasties arī uh, ar Eiropas komisijas uh, palīdzību, ja ir pārobežu strīdus gadījumi. Un pēdējais vajadzētu kvalitātes tādu uh, um, marķējumu ieviest šajā jomā. Elektroniskajiem mm, darījumiem, kurā varētu patērētājs uh, uzticēties un kas atbilst obligātam satīklojumam. Uh, un kurā tad uh, tie būtu iesaistījušies, kas uh, izmantojuši šīs iespējas. Paldies! Paldies! Es biju tā, biju ļoti pieļāvīgs laika ziņā, jo jūsu stāsts bija tik ļoti interesants. Tas nekas, ka jūs pārsniedzāt jūsu runas laiku. Un es gribētu teikt saviem draugiem un kolēģiem, eh, ka komitejā ir arī darba grupa, ko vada Pablo Arijas, arī attiecīgi strādā ar patērētāju apmierinātības jautājumiem, ar kvalitātes jautājumiem. Es domāju, ka mēs arī varētu izmantot jūsu pieredzi strādājot šajā darba grupā. Paldies! Es zinu, ka profesori Tērīna vēl gribēs runāt un citi runātāji, kas jau ir izteikušies, bet es tagad uzreiz gribētu sveikt Žaklīnu Maineru Tātad komisijas patērētāju lietu ģenerāla direktorāta direktori, tad komisija tagad atkal ir klāt, un viņi atbildēs tos grūtākos jautājumus. Tālāk runātais ir tas, ko sēž pie 85. klāstnīcas. Esmu Hubert Kungs no Brēmenes, es pārstāvu Nīderlandes industriju federāciju un es pārstāvu mazos uzņēmums. Vispirms gribētu pateikties Eiropas parlamentam par šī samita organizāciju. Paldies Eiropas komisijai par konsultēšanos un konsultāciju dokumenta izdošanu. Arī mēs devām savu atdevu šajā uzklausīšanā, sniedzām savu viedokli. Es nestāstīšu par šo sistēmu, jo mans kolēģis runās vēlāk par to alternatīvo sistēmu, kas eksistē Nīderlandē, kas ir laba. Es vienkārši gribēju turpināt atbildot uz dažiem jautājumiem konsultēšanās dokumentā. Konsultēšanās dokumentā ir atsevišķas vietas, kur ir pieminēti procenti. Es došu tikai trīs īsus piemērus. Tur ir rakstīts, ka, piemēram, 40% no mazumtirgotāji vispār nezin, ka pastāv tāda alternatīvā risināšanas sistēma Un tad ir vēl 20. Eh, paragrāfā ir rakstīts, ka ir ļoti zems lietotāju procents, kas izmanto alternatīvo mehānismu, un tālāk 62% ir tādi mehānismi, kurus var izmantot arī ārzemju patērētāji. Jautājums, kādā veidā mēs vērtēsim šos procentus, un manuprāt, 62 vai 40 procenti tas varētu būt ļoti labi, bet varētu būt arī slikti. Kādi mums šeit ir tādi salīdzinošie orientieri? Mēs biznesa pasaulē sakam tā, lūk, šeit ir mūsu mērķis, mēs, mums ir mērķis, mēs mēram pret šo mērķi, zinām, cik daudz naudas ir jāiegulda. Kādā veidā šeit mēs varētu formulēt tādu reālu, realistisku mērķi? Labi, paldies, ļoti labi, ka jūs sākāt uzdot tādus sarežģītus jautājumus. Tad ir arī daži cilvēki, kurus man nav jāsauc pēc numuriem, ja mēs pazīstam viens otru ļoti labi. Es gribētu Benediktam Fredenšpīlam pat eh, pateikties, jo viņa strādā Eiropas mm, sociālo un ekonomisko lietu komitejā. Lielas paldies, ka jūs esat šeit arī. Esmu pārliecināts, ka jūsu ekonomisko sociālo lietu komiteja arī strādās pie šī projekta, tāpēc labprāt došu jums vārdu. Paldies. Paldies, mani sauc Benedikta Federšpīle. Es šodien nerunāšu ekonomiskās sociālās komitejas vārdā pie gada Liskungs, to vēlāk darīs, bet es runāšu Dāņu patērētāju <clears throat> tiesību padomas vārdā šodien. Un vispirms gribu pateikties Digis Sanko par šīs svarīgās tēmas pacelšanu, kas mūs ļoti interesē ļoti svarīgi, lai patērētāji gūtu uzticību vienotam tirgumam. Un līdz šim viens no iemesliem, kāpēc uzticība nav bijusi tik liela, ir bijusi uh, sūdzību uh, risināšanas iespēja eh, vājums. ADR var daudz problēmas risināt, bet ADR ir ļoti daudzveidīgs, un ADR tiešām ir arī atšķirīgs, ir Adērika atver viss, kas ir ārpus tiesas strīds risināšana. Un ir arī tādi ADR er, eh, mehānismi, kas no patērētāja tiesībām raugoties nemaz nav tik jauki. Kas attiecas uz vadlīnijām? Es esmu strādājis dažās Austrum Eiropas valstīs, dažkārt esmu dzirdējusi, ka no valsts iestāžu pusēm ka viņam nav komisijas vadlīnijas jāievēro, jo tās jau ir tikai vadlīnijas. Tādēļ aicinātu mm, e, es kaut ko stingrāk pieņemt, ne tikai vadlīnijas. Pati esmu no valsts, kur mm, ir ļoti labi funkcionējuši ADR sistēma e, strīdas risināšanai, kas ir darbojusies 35 gadus, daži, tās ir daļai valstiskas, un attiec gandrīz visiem strīdus risināšanas jomām, bet arī Dāņu patērētāju tiesībā aizsardzības padomē ir izveidot savus sistēmu uzņēmumiem, finanšu pakalpēm, viesnīcām, viss, kas, ko jūs vispār varat iedomāties, tas labi darbojas. Mums ir patērētāji pārstāv no vienas puses un tiesneši otrā pusē un uzņēmēji pārstāv. Patērētāji ļoti uztic šiem mehānismiem, un es gribētu jūs aicināt palūkoties uz dažām labi funkcionējušām esošām sistēmām, kas dod uzticību, viešu uzticību patērētājiem. Paldies, paldies, tiešām Benedikta, es domāju, ļoti praktiski piebildi. Es gribētu arī piebilst, ka mēs gaidīsim Dāņu prezentūru, Dāņu prezentūru sekos Poļu prezentūrai. Un komisija mums varbūt dos papildu idejas, kas varētu Dānijas prezidentūras darbam uh, būt uh, vērtīgi. Vai vēl kāds no kolēģiem vēlas runāt? Ja nē, tad es aicināšu mūsu viesu. Ak, tomēr vēl divi cilvēki. Nu tad divi, divas īsas intervences vēl no zāles es varu pieļaust un tad panels. Uh, kundze, es jūs skaitli neredzu, jūs numuru, bet lūdzu. Labdien, esmu Konči Martīri, es esmu no Spānijas patērētā tiesība aizsardzības organizācijas. Es vēlos runāt tādēļ, ka, kā iepriekš tika teicis, ir dažas sistēmas, kas darbojas, bet tām ir problēmas. Spānijā ir diezgan sena sistēma, kas daļai darbojas. Iemesls ir tāds, ka tās lēmumi ir saistoši, un ja eh, tie netiek izpildīti, tad var eh, doties uz tiesu, bet. Bet tie ir brīvprātīgi. Uzņēmumi nevēlas tur piedalīties. Ja tas būtu obligāti, tad nebūtu šī problēma. E, jebkurai sistēmai ir jābūt labi finansītai, bet tam ir jābūt obligāti. Kā jau iepriekš es teicu, Eh, dažas no sistēmām, kas mums Spānijā ir, piemēram, banka vai apdrošināšana jomā nedarbojas, jo mediātori ir eh, sistēmas sastāvdaļa. Es to nesauktu par mediācijas sistēmu. Paldies! Paldies, paldies par jūsu darbu, un es neredzēju jūsu eh, cipari, jo aiz jums spīd vēl viena kundze. Jūs esiet pēdējā runātāja no zāles šajā raundā. Paldies, Brita Kogoman. Esmu Zviedrijas patērtais rīdiskatīšanas padomes eh, padomas priekšsēdētāji, un, bet es runāšu zviedru valodā, jo mums ir tulkojums iespējams. Tak for at jag har fått komma hit. Eh, jag, i Sverige har... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī eh, Zviedrijā eksistē sistēma, un tā pastāv jau ilgi, jau 68. gadā mēs sākām strādāt 21 tiesnesis. Eh, eh, mēs esam. Ir eh, aptuveni 21 tūkstotis konflikti, kas ir atrisināti katrā gadā, un ir ļoti interesanti paklausīties, kā citās valstīs tiek risināti strīdi. Frisonkungs. kungs. Un uh, Pompeja kundze norādīja uz to, ka, ka ir nozīmīgi radīt uh, uzticību. Nu, praktiski Zviedrijā uh, tas tā nav. Uh, mūsu tiesības ir uh, noenkarotas konstitūcijā un uh, ja vēršas pret kādu uzņēmumu, tad tas tiek publiski darīts. Un arī šeit dzirdēju, ka daudzi uzņēmumi mm, pieņem tādu lēmumu neizmantot šo sistēmu, bet Zviedrijā lemj patērētājs. Vai viņš iesniedz uh, sūdzību. Un vēl gribu teikt, ka Zviedrijā mums ir arī šādas kolektīvās prasības. Un šāda sistēma tikai Līdz šim mediātors ir varējis izmantot un uh, strādāt šādā kontekstā. Bet nu vismaz pagājuši pirmdien tika pieņemts lēmums kolektīvā uh, prasībā pār centrālo apkuri. Uh, Līgumam neatbalstoši tika uh, paaugstināta um, cena, un mēs šim uzņēmumam um, vienkārši piedāvājām atmaksāt naudu patērētājiem, kuriem jau bija līgums par to. Paldies! Well, thank you very much indeed, and also... Paldies, paldies, ka arī atgādinājāt mums, ka vārds ombuds patiesībā ir no zviedru valodas cēlies, un to tagad plaši izmanto saprotam iemeslu dēļ. Un tagad es aicināšu Mojai Monika Hojens, Francis Rizonu, Ticianu Pompeju, sniegt īs atbildes par eh, kaut ko no zālē teiktā, un tad ministrs Čefovai varbūt dažus vārdus sacīs Mums ir 15 minūtes līdz uh, eh, tējas pārtraukumam, bet es domāju, tā būs ļoti interesants 15 minūtes. Monika, jūs sāciet. Paldies. Jūs pēdējā piebilda par ombudu. Šim terminam ir īpaši nozīme skandināvu modelī, un tas ir ticis izmantots ļoti dažādi nozīmi eh, citās e Eiropas valstīs. Tādēļ ļoti svarīgi. Tātad šī precīzā termina izmantošana um, attiecībā uz ADR mehānismiem es gribētu uzsvērt, ka vairāk kārt ir ticis teikts pēc interventēm, ka ir jābūt komplementaritātei. Šeit ir jāieliek papildu pūliņi, jāpieliek, ir jāpieliek pūliņi arī tiesās un ārpus tiesas, um, lai uh, patērētāji situāciju uzlabotu un es gaidīšu komisijas analīzi par konsultācijām un jūsu priekšlikumus, kurus mēs ļoti nepaciti gaidām. Paldies, eh, Frizon kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, eh, ka vēl dod nedaudz laika. Es reaģēšu uz eh, diviem punktiem diskusijās, par kurām runājām. Nu, pirmais ir par vislabāko iespējamo uh, informēšanu par šo ADR sistēmu patērētājiem. Un šeit es domāju, ka atbildība katram un visiem ir tiem, kas ir iesaistījušies, un šeit ir, tie ir gan profesionāļi, gan arī uh, uh, patērētāja aizsardzības uh, organizācijas, kuriem jāiesaistās. Paplašināšana, informēšana, šīs sistēmas ražī, radošana tur, kur tā vēl nav Tas ir balstīts ar tādu ļoti spēcīgu grību un arī politiskiem lēmiem gan ES e līmenī, gan nacionālā līmenī. Un, lai pamatot to, es gribu teikt, ka mm, dažādās valstīs runāšu par Francijas pieredzi šajā jautājumā. Ir e, pienākumi, kas ir e, ieviest un kas balstās uz profesionāļiem, gan uh, attiecībā uz apdrošināšanu, gan arī bankas jautājumos eh, zināt par ADR mehānismiem, es rītas jautājumiem. Tas ir pietiekami vienkārši kā, pasā, kā pasākums vai procedūra, tad, kad jāmeklē strīdas risinājums, nu varbūt nevienmēr pietiekums, bet tas jau ir liels solis uz priekšu. Tātad tā ir tāda kolektīva atbildība, un es gribu aicināt, aicināt eh, visus iesaistītos, lai nekavētos eh, neviens attīstīt maksimāli visos iespējamajos veidos to ceļu, uh, kas novestu pie šādas ADR sistēmas vispārējas, vispārēja aptvēruma radīšanas. Um, paldies. Pompeja kundze. E, šamo... Jā, paldies priekšsādātāja kungs. Attiecībā uz konfidencialitāti. Par to tika runāts. Es domāju, ka tas ir nozīmīgi ir tīpaši arī uzņēmumiem, jo tas ir tāds zināms garantijas elements. Uzņēmumam, kas šādi tiek stimulēts izmantot vairāk šo strīdus risināšanas mehānismu, jo šis konfidencialitātes princips var novest pie tā, ka uzņēmums nu, tā vieglāk iet pa šo ceļu. Viņš nav nobrījies par nu, savas, savu labā vārta um, zaudēšanu. Tātad uh, konfidencialitāti un uzticību. Un vēl viens uh, ceļš. Kādēļ uzņēmumi neizmanto šo instrumentu? Tādēļ, ka nepazīst. Nu, vismaz uh, tas ir tas secinājums, uh, kādu mēs varam izdarīt. Tātad viņi to nezina. Līdz ar to ir jāveido tāda, zinām, kultūra, ne tikai saistošā tāda sistēmas ieviešanas veidā, par ko es runāju, ka tas jau ir obligāti kļūst, bet arī vienkārši uh, plašāk informējot un komunicējot. Mums ir skaidri jāpaziņo mūsu uzņēmumiem, kas tad ir šī uh, mediācija, strīdus uh, atrisināšana, kādas ir priekšrocības, ko viņi tā ir, kā var atrast, kas ir šis mediātors, kāda viņam ir uzdevuma un tā tālāk un tā joprojām. Manuprāt, komunikācija ir ļoti nozīmīga lieta. Un vēl viena piezīme patērēta aizsardzības organizācijas, telekomunikācijas eh, jomā strādājuši jau tā norādīja. Itālijā mums ir nozīmīga pieredze šai jomā bijis, un es varētu iedomāties, ka arī Eiropā tas tā ir. Mēs esam bijuši vieni no pirmajiem, kas eh, šo uh, instrumentu ievies šai jomā, un es domāju, ka nu, to vajadzētu uh, tālāk attīstīt un veicināt. Uh, now, minister, can I... Tālāk uzklausīsim ministra domas. Vai jūs gribat kaut ko komentēt, ministra kungs? Well, like to... Vispirms, eh, Terīns kundze. Jā, es tiešām biju šeit eh, moderātori, un es dzirdēju ļoti interesantus stāstus. Ir daudz dažādas pieredzes dalību valstīs, un ir milzīga dažādība. Ir dažādas sistēmas, kas darbojas Es domāju, ka runājot par šiem sistēmām, mēs varam secināt, ka mums ir informācija par tām, ir arī pētījums, Eiropas institūcijas zina visas šīs priekšrocības, kas izriet no dalībvalstu pieredzes, to varētu izmantot kā solos priekš. Es domāju, ka mums jāsaklabā arī elastīgums. Tad ir vairāk jautājumu, kas atkārtojas. Viena no problēmām ir, ka cilvēki nezin vai arī neuztver to kā tādu eh, svarīgu informāciju. Tad bija arī jautājums par konfidencialitāti, arī tā kā izcelšana, parādīšana pirkstu, lūk, tas ir vainīgais, un tas arī ir labs mehānisms, un tas arī ļauj uzņēmumiem gribēt īstenot ADR iestāšu uh, risinājums piedāvāt tos un ir nepieciešama arī rīcība Eiropas līmenī, tāpēc ļoti interesanti būtu klausīties tālāk, ko mēs runāsim. Jā, es zinu, ka nākamajā sarunā mums ir Džaklina Mainora un viņa tad eh, nākamajā sesijā runās tālāk, un es arī runāšu savu beigu vārdu otrajā daļā, bet tagad es došu vārdu Čefalvēkungam. Paldies! Paldies par šo iespēju. Nu, uzklausīt šos viedokļus, tie bija ļoti dažādi. Tas ir pārsteidzoši, cik daudz dažādas sistēmas mums ir. Tāpēc ir ļoti svarīgi radīt tādu labu ietvaru, un to es teiktu kā pirmo atzinumu kas eh, man nāk prātā tagad uzklausot visus šos komentārus un jautājums. Es uzskatu, ka ir nepieciešams radīt tādus labvēlīgus ietvaru apstākļus, kas veicinātu vēlēšanos izmantot alternatīvos risināšanas mehānismus. Vēl gribēju atzīmēt varbūt divus aspektus. Vispirms ir informēšana, apziņas celšana, lai cilvēki zin par to, ka tādas schēmas pastāv es eh, saklausīju daudzu runātāju runās par to, ka nav pietiekams informācijas, bet mums varbūt vajadzētu darīt kaut ko vairāk. Ne tikai par to, ka mēs pasakam, informējam cilvēkam, ka lūk, ir šādi iespēja, ir jāvērt, jāizvērš tāda sistemātiska eh, pieeja, varbūt jāizliek kaut kāda signāla stabiņa, bet kādā veidā to mēs varam darīt, tas ir cits jautājums. Uh, Un otrs jautājums, kā nodrošināt alternatīvo strīdu izskatīšanas mehānismu kvalitāti? Jo mēs redzam, ka šādas iestādes un schēmas ir ļoti dažādas, bet mums ir jāpadara šo iestāžu lēmumi par obligātiem patērētājiem vai pārdevējiem, un to mēs varam nodrošināt ar kvalitāti. Šādiem lēmumiem ir jābūt kvalitatīviem lai mums būtu tiešām vērtība pret ieguldīto naudu. Jā, jo alternatīvie strīdu risināšanas mehānismi arī izmaksā zināmas summas, tātad ir kaut kādas izmaksas, un ja mēs liekam iekšā naudu, tad mēs gribam arī iegūt labu pakalpojumu. Un vēl pašā pēdējā teikumā es gribēju vērst jūs uzmanību uz vienu atziņu. Es, eh, diemžēl, esmu arī ekonomikas ministrs, tā kā es redzu abas puses. Es aizstāvu ne tikai patērētājs, bet es redzu arī otru pusi pārdevējs tirgotājs pakalpojumu sniedzējus un ražotājus arī. Es pārskatu. Tātad abas puses labs alternatīva vai strīdu izskatīšanas mehānisms ir tāds, kas apmierina abas puses Es eh, saprotu, ka šajā zālē sēdošie pārsvarā akcentē patērētāja aizsardzības intereses, un tas ir ļoti labi un pareizi, bet tikai gribēju jums atgādināt, ka ir arī otra puse. Un abām pusēm ir jābūt apmierinātam, lai būtu tāds apusējs labums, un tad būtu jā, jāizstrādā tāds labs ietvers. Tāms un kungi, saka priekšsēdētājs, Mums bija ļoti interesanta un ļoti tāda pilna pirmā mūsu konferences daļa. Liels paldies runātājiem! Tagad mums būs kafijas pauze. Un vēl apriek jums paziņoja, ka Džons Dālī un arī ģenerāla direktorāts, kas atbildīgs par veselību un patērētāju aizsardzību, tad kopīgiem spēkiem ir piedāvājuši arī augļus pie kafijas galda. Parasti mums ir tikai kafija bez augļiem, bet pateicoties šim ieguldījumam mums būs arī augļi, un es ļoti ceru, ka jūs varēsiet stiprināties un būsiet stipri un spēcīgi arī nākamajai daļai, kur vadītāji būs Mainors kundze. Un es gribētu, lai jūs visi skaļi aplaudētu mūsu runātājiem šajā pirmajā daļā. Uh, thank you everybody for being back so punctually. Paldies, ka atgriezāties tik ļoti precīzi. Es ceru, ka jums uh, garšoja augļi, kas bija tepat pie zāle, zāles, un ceru, ka varējāt ābolu vai apelsīnu paņemt līdzi. Un tagad uh, došu, vā, uh, sākšu nākošo pārneli. To ievadīs uh, Žaklīna uh, Mainora. Viņa arī vadīs šo daļu. Viņa ir um, Digi Sanko. Uh, direktoru patērētājas dzīves tiesības jautājumos. Un es skatīšos uz pulksteni. Uh, thank you very much, Chair. Paldies, priekšsēd. Paldies parlamentam par šīs semināra organizāciju. Un paldies ar visiem jums. Mēs ļoti priecājamies par uh, jūsu līdzdalību šo pēcpusdienu un konsultācijās. Eh, mēs saņemām 200 um, ehm, atbildes, un ikdienas tas skaitlis dubultojas. Līdz dienas beigām mēs gājām 400, nezinu, vai tiešām tā būs, bet es zinu, ka būs vēl vairāk. Otrās sesijas uzdevums ir raudzīties uz uh, ADR nākotne, alternatīvos strīdus eh, risināšanas mehānismu nākotne, un pirmā sesija eh, ļoti labi, eh, es domāju, ir sagatavojis mūs šai diskusijai, ka Evelīna atzīmēja vienu lietu, kas no ļoti kvalificētām un plašām intervencām parādījās bija ka e, visā Eiropā jau ir plašs spektrs ADR piedāvājuma e, arī attiecībos to, kā patērētāji uzņēmējs tiem e, raugās. Un viens no galvenajiem izaicinājumiem laikam mums nākotnē šajā jomā varētu būt tāds, ka mēs saglabājam to labo, kas jau ir, kas nav sabojājies, to arī nevajag labot to, kas labi darbosies, to arī paturēsim turpmāk. Piekrīt arī tiem runātājiem, kas teica, ka tomēr ir daži pamatprincipi, daži pamatkritēriji, kurus katrai ADR sistēmai, kas ir šī nosaukuma cienīga, vajadzētu izpildīt, un mums nāksies atbildēt jautājumu, kas ir šie kriteriji. Vēl nāksies mums atbildēt sarežģīts jautājums, vairāki arī izriet no iepriekšējās debates, proti jautājums, vai uh, piederēšana kādai schēmai būtu jābūt brīvprātīgai, jeb šo obligātai, vai ADR Eh, lēmumi, strīdus mehānismi lēmumi būtu saistoši vai nē, kā eh, risināt informēšanas, informētības problēmu ne tikai patērētāju, bet arī eh, tirgotāju puse, un kādas problēmas rodas pārobežu tirdzniecībā. Mēs zinām, protams, viena no problēmām ir valodas, bet otrs vai cits problēmas, kas var rasties pārobežu tirdzniecībā, un uh, Vai vēl ir kādas problēmas, varbūt pa kurām līdz šim nav tik daudz runāts diskusijās? Vai ir kādas konkrētas problēmas saistībā ar tiešsaitnes eh, eh, strīds risināšanu? Lūk, jautājumi, eh, kurus es ceru mēs arī daļai varēsim vismaz atbildēt nākamās pusotras stundas gaitā man ir daži ļoti kvalificēti runātāji, kas uzsāks ar savām intervencēm eh, debats sākšu, eh, dodot vārdu Sandrai Kalnietai, Eiropas parlamenta deputātei, IMKO komitejas eh, loceklei, kas bija referenti ļoti svarīgiem atzinumam, pa ko šorīt tika balsots par pārvaldību vienotajā tirgu, un ADR šeit bija nozīmīga loma. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdz kundze, dārgie kolēģi šīs dienas konferences dalībnieks šodien mūsu komiteja apstiprināja trīs ziņojumus par vienotā tirgus aktu. Man bija tas gods strādāt par ziņojumu par pārvaldību un partnerību vienotajā tirgu. Mums bija ļoti vērtīgas diskusijas par priekšlikumiem, ko komisija sagatavoja un viena prioritāra darbība guva visu politisko grupu pilna atbalsta, un, protams, runāju par alternatīvo strīdu eh, risināšanas mehānismiem, kas tagad eh, ir iekļauta eh, piec galveno prioritāšu sarakstā rīcībai vienotā tirgus pārvaldības jomā. Mēs gaidām arī komisijas likumdošanas priekšlikumu ADR jomā šogad, atzīstot arī eh, tā pieņemšanas ātrums varība. Ir daži ADR eh, aspekti, kurus vēlētos īpaši izcelt mūsu prāt. Ātru un efektīvu pieeja eh, <clears throat> nedārgiem un efektīviem strīdus risināšanas mehānismus ārpus ties vajadzētu dot labumu gan patērētājiem, gan uzņēmējiem. Runājot par uzņēmējiem un īpaši mazie vidēji mazi uzņēmumi eh, eh, atrodas eh, tādā situācijā līdzīgā iepretim līdz lieliem piegādātājiem kā patērētāji. Tādēļ veiksmīgāks es regulējums tam vajadzētu būt pieejamam arī maziem uzņēmumiem. Komiteja uzskata, ka visaptroši viss ES līmeņa pārobeža arī strīdas risināšanas mehānismi, kā jūs pieminētais, Šādam ietveram noteikti vajadzētu sev iekļūt arī e, tiešsaitnes pirkumu e, arvien pieaugušo jomu. ADR pieejamībai arī vajadzētu daudz labāk tikt uh, um, izskaidrotai. Uzņēmumiem, manuprāt, būtu jāpieliek pūliņi, uh, patērētājs informēt par to, kad e, viņi, e, uz viņiem attiecas alternatīvas strīdus risināšana, kad nē. E, un viens no veidiem, kā šo informētību panākt, ir tiešsaitnes rīki, piemēram, viss ES pieejam ADR datbāzi, kur katrs uzņēmums vai tik pārbaudīt, vai tas ir kāds ADR schēmas, uh, Eh, dalībnieks, kāds tieši ir šis mehānisms un tie noteikumi. Mēs tātad ļoti gaidām komisijas priešlikumu ADR jomā eh, un gatavojamies to arī eh, šeit parlamentā apstiprināt raiti un gludi. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, paldies par to, ka tik kodolīgi izteicāties. Jūs arī savā runā pieskarāties ļoti daudziem jautājumiem. Un nākamais jautājums mums ir Loiks Armau Viņš ir ilgspējīgas attīstības attiecību ar patērētājiem grupas pārstāvis. Grupas centrs atrodas Parīzē. Viņš aktīvi piedarbojas MEDEF asociācijā, kas apvieno uzņēmumus Francijā. Un mēs Um, to saucam arī par alternatīvo strīdu risināšanu. Nu, viņš arī savā organizācijā strādā ar to pašu, tikai saīsinājums ir savādāks, un viņš pastāstīs par to, kā tiek veidoti šie mehānismi Francijā. Paldies, labdien, dāmas un kungi! Šis jautājums ir, tiek ļoti ļoti nopietni uztvērts Francijas uzņēmumu asociācijām MEDEF. Uh, Un vislabākais veids, kā pārliecināt patērētājs un pārdevējs paļauties uz mediāciju, tādā gadījumā, kad strīdu nav iespējams citādi izšķirt, ir, tas, ir iespēja publicēt ieguvums. Uh, Es negribu atkārtot to, ko mēs runājam iepriekšējā diskusijas daļā, bet es gribēju vienkārši vienkā pasvītrot asveišķus aspektus. E, vispirms ātrums. Divi mēneši veselu gadu ties procedūru vietā. Arī izdevumu nav nekādi izdevumi patērētājiem. Arī informācijas apmaiņa, arī pāruna process, kas ir svarīgākais Šeit ir arī trešās puses klātbūtne, kas ir neatkarīga, un tas dod iespēju abām pusēm izvērtēt vienu un to pašu juridisko un tiesisko informāciju, un tehnisko informāciju mums no 70 līdz 90 procentiem gadījumu ir izlēmti veiksmīgi šādā formātā. Mēs uzskatām, ka tas ir taisnīgs risinājums kamēr tiesas ceļš nevienmēr varētu būt eh, labvēlīgs patērētājiem. Un svarīgi atzīmēt, ka patērētājam arī caur mediācijas procesu ir iespējams arī saglabāt eh, tās augtās biznesa attiecības. Un visbeidzot, eh, mediācijas procesā patērētājs var atteikties no šī procesa jebkurā brīdī un ir iespējams pārsūdzēt tālāk to lietu tiesā, ja tas ir uzskatīts par nepieciešamu mediācija neaizstāja eh, lietas skatīšanu tiesā vai sūdzību skatīšanas tiesā, bet padara šo tiesas procesu galīgi par nevajadzīgu. Tā ir nopietna atšķirība. Kāpēc mēs strādājam ar alternatīvo mehānismu arī MEDEF asociācija? Tāpēc, ka mēs uzskatām, ka gan uzņēmumiem, gan patērētājiem ir kopīgas intereses, kas tuvinās. Un ja mēs strādājam ar patērētāju uzticības uzlabošanu, tad mēs arī atbalstam at mūsu uzņēmumus, kas ir ļoti svarīgs elements konkurētspējas stiprināšanā. Ko mēs darām MEDEF asociācijā? Ko mēs darām, lai veicinātu šo alternatīvā mehānismu lietošanu? Un kāds ir mūsu ceļš uz priekšu? Mēs eh, akcentējam trīs iniciatīvas. Pirmā, mēs cenšamies uzlabot to informāciju eh, ko sniedzam patērētājiem un profesionāļiem par eksistējošo ADR sistēmu. Uh, Otrkārt, mēs gribam arī dot patērētam garantiju attiecībā uz procesa kvalitāti. Un treškārt, mēs aptveram arī plašu geogrāfisko aptvērumu ar mediācijas pakalpojumiem. Lai precīzāk ilustrētu to, ko mēs darām, daži piemēri. Mēs izskatām. Mēs uzskatām, ka eh, informācijas uzlabošana ir jāveic, un visiem iesaistītījiem ir sava loma. Uh, Un tā kā mēs esam profesionāla organizācija, tad 2009. gada maijā mēs Medepā publicējām praktiskas vadlīnijas par mediāciju. Tas, kā veicināt mediācijas palīdzības strīdu izskatīšanu saistībā ar patē, patēriņu. Mēs arī strādājam ar mediatoriem, mēs cenšamies tādā veidā ar viedokļu apmaiņu iegūt labāko praksi un arī dot ieguldījumu mehānismu uzlabošanā. Uh, Un vēl nesen Medef ir uzsācis iekšējo portālu, kur mērķis ir atspoguļot jaunākos notikums un arī rakstīt par jaunākajiem mediācijas gadījumiem. Mēs uzskatām, ka valsts iestādēm arī ir jāspēlē sava loma, un tas ir jādara eh, gan nacionālā līmenī, gan arī Eiropas Savienības līmenī. Eh, Francijā Nacionālā koncepcijas padome 2007. gada martā pieņēma vienbalsīgu lēmumu attiecībā uz mediācijas mehānismu un alternatīvo um, mehānismu. Un 2010. gada um, mediācijas um, komitejas lēmums tika pieņems, kas tagad darbojas. Mēs uh, iesaistam patērētāju centrus, mēs strādājam arī ar Finneti, jo šeit mēs sniedzam informāciju patērētājiem. Un visbeidzot uh, būtu uh, Eh, tomēr jāpublisko labāk šī mediācijas mehānismu procedūra eh, lai patērētājiem būtu pilnībā visa informācija un arī patērētājs varētu izvērtēt to. Lielāks garantijas patērētājiem. Un šai ziņā mēs esam pieņēmuši efektīvas un objektīvas mediācijas principus. Tas ir lēmums, ko Nacionālā padome pieņēma jau 2007. gadā. Runājot par objektivitāti, kas ir arī ļoti svarīgs elements, mēs uzskatām, ka mēs nedrīkstam sajaukt eh, neatkarīgumu un objektivitāti jo eh, objektivitāte tas ir domāšanas neatkarīgums, un tas ir ļoti svarīgi. Eh, un mediātors arī ziņo vadošajam direktoram, viņš ir pakļauts tam, bet nedrīkst šī sakne būt pārāk cieša, protams, viņš nedrīkst saņemt atalgojumu, kas nāk no mediācijas procesa. Un vajag izvairīties visādā veidā no kon interešu konflikta. Mēs pieņemam uh, vadlīnijas pagājušā gadā šai ziņā par objektivitāti. Un tas notika pagājušajā gadā. Lai paplišinātu piedāvāto pakalpojumu klāstu, ļoti īsi pateikšu, ka Mums ir ļoti daudz sektoru Francijā, eh, kur mediācijas process jau darbojas pilnā sparā. Te ir gan finanses institūcijas, gan enerģētika, gan finanšu tirgi, gan transportācija. Nesen pie šīm nozarēm mediācijas sistēma ir sākusi darboties arī būvniecības, ūdens apgādes mm, un arī enerģētikas Mums ir EDF un arī citās, um, citos uzņēmumos mediātori, kas darbojas. Un mēs gribam šo sistēmu pabeigt, izveidojot teritoriālos vai geogrāfiskos tīklus, tas, lai strādātu arī tādās situācijās, kur MVU un attiecīgā teritorija ir tāda, kur nav īpaši specifiska mediācijas sistēma. Paldies! Šķiet, ka šī pēdējā doma ir īpaši interesanta. Jūs stāstījat par to, kādā veidā Medefi vērsusi gan patērētāju, gan pārdevēju vai mazurtirgotāju uzmanību uz šo procesu alternatīvo strīdu risināšanu. Un tā ir tāda jauna ideja, tā ir sistēma, eh, kas ir teritoriāla, kur var griezties teritoriāli visi uzņēmumi, kas darbojas attiecīgā reģionā, kur nav tāda pakļautības sektora nozīme. Un šeit eh, mēs redzam atšķirību. Ir atsevišķi nozars, kurus jūs nosaucāt, tie ir lielie sektori, kā piemēram enerģētika, transports, telekomunikācijas. Tur ir vesela rinda lielu uzņēmumu kas darbojas aktīvi, kur ir ļoti liels regulējums, un tad no otras puses ir mazumtirniecības eh, sektors, kur ir ļoti daudz mazie un vidējie uzņēmumi, kur regulēšanas līmenis ir daudz mazāks. Un tur Mēs varam teikt, ka pirmajā gadījumā šis alternatīvais risināšanas mehānisms ir diezgan izplatīts, kamēr otrajā gadījumā ar mazumtirgotājiem tas nav tik populārs un par to ir jādomā. Mūsu nākamais runātais arī ir parlamenta deputāts, juridiskās komitejas priekšstādāja vietnieks Rafaele Baltazāre. Grazie, prezidente. Paldies, priekšstādātājs Kandze. Tās priekšrocības, um, kādas ir ADR procedūrai ir pilnīgi skaidrs, un mēs e, visi to arī redzam. Viss šīs sistēmas ir e, devušas priekšrocības. Tika jau minēts e, laika faktors, jo ir daudz mazāk laika, ir nepieciešams, lai rastu risinājums. Izmaksas ir arī daudz kārt zemākas. Bet vienalga informētība par šādu sistēmu ir ļoti ierobežota, un tas noved pie tā, ka visus patērētājus vajadzētu par to informēt, jo visādi citādi viņiem ir jāmaksā par tiesas procesiem. Tātad mums jārūpējas par to, lai alternatīvie strīdus risināšanas mehānismi tiktu darīt zinām uzņēmumiem un patērētājiem uzņēmumu un patērētāju aizsardzības organizācijas varētu dot lielu ieguldījumu šai punktā. Ir uh, Eiropas patērētāja patērēt aizsardzības uh, apvienību platforma. Mm, tās ietveros varētu apmainīties ar uh, pieredzi, tā varētu būt, piemēram, tāda tā kā datu bāze apkopot datus un arī datos tālāk. Un treškārt tā varētu būt arī tāda tā kā filtra funkcija un arī samazināt uh, barjeras. Piemēram, uh, palīdzēt arī valodu jautājumu risinājumā. DR sistēmā ir daudz priekšrocības, salīdzinot ar tiesas ceļu, bet, uh, protams, tikai efektīva sistēma var novest uh, pie tā, ka nav jāvēršas tiesā, ka tur nonāk uh, tikai tās lietas, ka kāds vēlas gūt labumu no tā, ka tiesas procedūra parasti ir ļoti ilga. Protams, ka ir nepieciešami labi apmācīti un izglītoti mediātori, jeb strīdu risinātāji, nepieciešama laba izglītība, kā arī sabiedrībai jābūt labi informētai par šī pakalpojuma kvalitāti. Un tāpat šādā izpratnē ir nu, jāvada iesaistītās partijas pareizā virzienā. Ir jānorāda uz šo alternatīvo ceļu iespēju tad, kad pastāv strīdu skatījumi. Ja tas nav iespējams, tad ir jāvēršas tiesā. Tiesnesis var novērtēt, vai kāds pirms tam ir mēģinājis atrisināt strīdu, vai arī nē. Un tas var būt ievērots arī uh, tiesas procesā. Tagad nākošais. Vai uh, papildus alternatīvas risinājums varētu tikt atrasts arī kolektīvajām prasībām, it īpaši tajās valstīs, kuras uh, Eiropā pirms uh, nesena laika ir sākušas politisko diskusiju par šo kolektīvo prasību. Tās iespējamība ir arī citi klasiskie modeļi, eh, kas eh, balstās uz eh, trešās puses iesaisti. Un kuriem būtu jādod iespēja rast sastarpēji pieņemamu risinājumu. Tā jābūt tādai spēkā esošai alternatīvai. Un tad ir paritatīvā uh, strīdu risināšanas metodi. Pilsoņi no vienas puses un uzņēmumi no otras puses. Abas puses vajadzētu iesaistīt un abi mēģina rast šo risinājumu. Tam ir savas priekšrocības, jo uzņēmumam šī paritārā metode ļauj uh, daudz uh, strīdus uh, atrisināt, kas varētu rasties, un otrai pusē savukārt tā dod plašāku patērētāju aizsardzību. Un patērētājs, ko pārstāv apvienība, nesaskaras ar asimetriju un uh, pakārtoto lomu, kādu tam būtu, ja tas viens pats cīnītos pret lielu uzņēmumu. Un uh, noslēgumā. Uh, alternatīvās strīdu izšķiršanas procedūras. Tām ir liela nozīme elektronisko darījumu jomā. Ļoti labi zinām, ka tikai 7% no pārobežu tirdzniecības ir šajā jomā. Un šeit uzticība ir ārkārtīgi nozīmīga, kāda patērētājiem ir ir un arī attiecībā uz tieslietu sistēmu, strīdu risināšanas sistēmu, uzņēmumu un patērētāju attiecību fazē, kad nav pietiekami daudz uh, uzticības, tam var būt uh, atbilstošas konsekvences. Tā tad ir nepieciešama strīdus risināšanas procedūra elektroniskā veidā. Tātad ADR arī elektroniski. Tas uh, savienot sistēmas, savietot tās, un ADR tikt saistīts ar citām sistēmām, kādas mēs parlamentā zinām. Mēs gribam patērētāju aizsardzību un tiesiskumu pārrobežu kontekstā vēlamies aizstāvēt patērētāju aizsardzības, gribam izmantot instrumentu, uh, kas varētu tikt izmantot visur pat, ja tas ir brīvprātīgi. Tas ir jāuzņem Eiropas līgumos. Paldies! Thank you very much. Paldies! Jūs daudz interesantas lietas teicāt, tikai dažas lietas gribēju šeit īpaši atzīmēt. Pirmais ir attiecības starp ADR un tradicionālām procedūrām. Arī citi runātāji ir runājuši par ADR un kolektīvās prasības <clears throat> saikni, bet ir arī jautājums par to, kāda ir attiecība starp ADR un um, sūdzības iesniegšanas termiņiem piemēram, vai tas skaitītājs tiek apstāptāts attiecībā uz prasības iesniegšanu tieši tajā termiņā. E, vēl jautājums svarīgs ir par, ko jūs pacēlāt par Eiropas patērētāju centriem. Tas dod brīžī pārēj man, jo mūsu nākamais runātājs ir Peters Fūks Knucens, Dānijas Eiropas patērētāju centra direktors. Šos centrus finansē kopīgi Eiropas komisija un dalībvalstis un tie sniedz patērētājiem pārobežu, eh, attiecībos pārobežu transakcijām eh, padoms eh, gan pirms, gan pēc darījuma. Es ceru, ka viņš mums dalīsies savā pieredzē par konkrētiem jautājumiem, kas rodas tieši attiecībā uz pārobežu strīdus risināšanu. Paldies! Esmu Eiropas strīdrisināšanas iestādes patērētāju tiesību aizsardzības iestādes pārstāvs, un tādēļ man īpaši interesē pārobežu ADR gadījumu. Mums ir arī tāda pieredze attiecīgi 2011. gadījumā 1,35 tūkstoši mēs ejam sūdzības, kas bija pārobežu rakstura, 60% no tām bija saistīta ar e-komerciju, daudz no šīm sūdzībām risināja patērētāji ECC, tātad mūsu aģentūras eh, padomu patērētājiem. Uh, daudzos gadījumos eh, mēs tikām lūgti tirgotāja eh, valstī eh, palīdzēt strīdrisinām un atkal apmēram pusi no šiem strīdiem bija saistīta ar e-komerciju. Lielākā daļa strīdi saistīta ar diezgan vienkāršām problēmām, apmēram 30% saskaņā ar, saistībā ar projektu tas nesaskan. Ne ar to, kas it kā vajadzēja būt kvalitātei, 20% bija eh, nepiegāde, eh, jūs eh, pasūtiniet produktu, samaksājat par to ar bankas pārskaitījumu vai kreditkārtu, un tad nesaņemiet produktu. Diezgan vienkārši problēma, ko vajadzētu vienkārši varētu risināt, bet daudziem patēriem tomēr rada bieži daudz promis vai vēl ļaunāk jūs eh, koncertu eh, biļeti eh, nopērciet koncertu, uz koncertu, kas notiks citā valstī, jūs samaksājat par biļeti un jūs nopērciet avio biļeti, jūs uh, rezervējat viesnīcu un tad jūs nekad neseņemiet uh, koncerts biļeti. Tātad jūs ne tikai neseņemiet to, ko jūs uh, maksājat, bet jums ir radušās vēl papildus izmaksas, kuras jums diez vai kāds atmaksās. Par laimi. Uh, ECC centros daudz šādas uh, sūdzības mēs uh, varam atrisināt apmēram pusi eh, no uh, strīdiem, kas ir diezgan labs rādītājs, jo mums nav nekādas piespiedu varas, bet tas nozīmē, ka ir arī otra puse, kuras mēs nespējam atrisināt. Galvenokārt tādēļ, ka tirgotāji ne sadarbojas ar mums pietiekoši aktīvi. Kas attiec uz šo otru pusi, sūdzību pusi, tad patērētāji uh, E, principā lielā mērā e, viņiem nav atkas viņus atbalstīt attiecībā uz pārobežu strīdiem. E, un komisija vēlas ar ADR palīdzību šīs, šos trūkumus aizpildīt, pieņemot, ka tās ir nelielas jomas, bet kas attiec uz pārobežu strīdiem, mm, tad šie trūkumi ir apmēram 95% gadījumu, tātad tikai apmēram 5% sūdzību gadījumu mēs ECC tīklā spējam uh, šīs lietas nosūtīt uz kādu esošu ADR, nosūtīt vienkārši tādēļ, ka ADR, ka tāda neeksistē, diezgan liela uh, eh, trūkuma, es teiktu. Ja jūs apskatieties uz valstīm, kas, pa kurām ir lielākā daļa e-komercijas eh, sūdzību, tas ir Vācija un apvienotā karalista, man uh, klienti šajās valstīs tikai 14 Eh, lietas uz ADR nosūtīja 27. 28. gadā kopā tas nav 40%, eh, tas ir 40 eh, atsevišķi gadījumi divu gadu gaitā. Tā tad ir liels, liels problēma šeit kāds, kas savu problēmu nespēja risināt, droši vien draugiem, ģimenes locekļiem pastāstīs par to, un tādēļ daudz patērētāji e, e, nelabprāt iepērks pārobežu e, līmenī. Redziet, e-komercija palīdz vienu no to tirgu padarīt realitāti patērētājiem. Tas varētu būt labs sākuma punkts attīstīt pārobežu ADR Un tā kā arī tiešsaitnē tas tiek piedāvāts, šie pakalpojumi tad arī ADR varētu būt piet, tiešsaitnē piesāti. Ir jāņem vērā tomēr citi aspekti, tā kā valoda, e, kurā var sūdzību e, iesniegt, e, piemēromās likumdošanas jautājumus un tam līdzīgi. Ir daudz citu jautājumu, <clears throat> piemēram, attiecībā par iespēju ADR izveidot konkrētiem sūdzību klasēm. Uh, vai tipiem, un e, tas e, ir arī tikuši izdarīt centieni e, ne tikai Eiropas, bet globāli līmeņa ODE ir izveidot, un tad ir arī grupa, kas strādā šo mērķi, tātad daudz kas notiek šajā jomā, bet ja mums būtu ADR pārobežu sūdzībām, tad acīm redzam priekšrocība būtu tāda, ka patērētāji uh, viņiem tiktu dot iespēja, ka viņas sūdzības var tiek risināts, iespēja, kas pat labāk neeksistē. Un tad mēs varētu šiem 50-60% eh, patērētāji, eh, kas līdz eh, šim nav tiešai neiepirkšies un saskaņā ar pēdējo patērēt aptāju, ko darīt problēmu gadījumā, mēs varētu viņiem teikt, ka viņiem ir vieta, kur griezties, ja viņi saskarās ar problēmām. <clears throat> Un daudz patērētājiem ne tikai uh, būtu jāpiem to, ko tirgotājs e, piedāvā no labas gribas, tāda ir patreiz situācija, bet patērētāji tad varbūt tiešām saņem to, uz ko viņam tiesības saskaņā ar visiem ES noteikumiem šajā jomā. Šī iemesla dēļ AD ir iespēja patērētājiem pārobežas e-komercijas gadījumos uh, daudz vairāk dot pat, vispārīgai eh, patērētāja aizsardzības līmenim un uzticībai pārobežu eh, tirdzniecībai nekā daudz patērētāja tiesība aizsardzības likuma, kas šodien tiek radīti. Protams, eh, bez iespējas šos noteikumus arī bez piespiedu instrumentiem noteikumu kā tādu neko daudz nedos, bet es uzskatu, ka piedalīšanās šādās sistēmās būtu jāpadara obligātam tirgotājiem, lai ADR varētu risināt sūdzības neskatoties uz to, vai tirgotājs vēlas piedalīties vai nē. Ja tirgotāji tikai brīv, brīvprātīs pamāts piedalītos, tas neko nerisinās. Es 60 gados neesmu nekad dzirdējis, ka tirgotājs brīvprātīgi piedalītos ADR. Uh, procedūrās. Manuprāt, vīprātīga ADR nozīmē nekāda ADR. E, tādēļ mans ieteikums būtu tāds, ka tirgotāji e, līdzvībai jebkāda veida ADR risinājumos attiecībos pārobežu strīdiem vajadzētu būt obligātai. Ja es vēlties radīt kaut ko tādu, kas tiešām e, dod taustām labumu patērētājiem, paldies! Un paldies, mēs noteikti atcerēsimies ne tikai to vienu, ko jūs teicāt, bet daudz vairāk, jo jūsu uzstāšanās bija ļoti interesanti. Tā kā man ir tik daudz runātāji, kas grib tik daudz ko pateikt, un ir grūti ieturēties piecu minūšu rāmjos. Mēs uzreiz dosim vārdu pēdējam runātājam no Eiropas parlamenta, Jorgen Kreutzmans, deputāts no IMKO komitejas, un viņš ir ēnu referents arī Karēra da Kampas ziņojumā par vienoto tirgu Eiropiešiem lūdzu. Paldies, priekšsētājs Konze. Šodien ir eh, ļoti tādas vērtīgas domas eh, no katras uzstāšanās smeļams. Un mēs esam IMCO komiteja arī pētījumu eh, par pārobežu ADR sistēmām. Tā, diemžēl, nav pabeigta līdz šodienas sēdēji. Aptuveni pēc diviem mēnešiem šis pētījums būs pieejams. Un ceru, ka pētījums un arī komisijas iniciatīva, kas ir uh, par ADR sistēmām pieteikts, ka tās varēs um, labi izmantot un ka patērētājiem tas nāks par labu. Un gribu pāris uh, lietas teikt, pāris tādas ierosmes, kādas jau šodien ir izteiksmes, jo šis jautājums ir, kā mēs varētu uh, visu attīstīt tālāk. Uh, viens kritisks punkts visos tajos um, vārdos, kas tika teikt, ir informētība Un es gribu izteikt priekšlikumu. Mēs varētu norādīt uz līgumiem, vai tie ir online vai rakstveidā. Un tajos varētu jau norādīt, ka ir šāda strīdu risināšanas uh, procedūras pārrobežu kontekstā un ka var runāt savā valodā un telefonu numuru norādīt e-pasta adresi un pasta adresi. Un tad patērētājs zinās, Ja ir strīds, sūdzība, kur viņš var svērsties, viņa paša valodā, viņa paša valstī, un tad ir jārada tādi tīkli, lai no vienas valsts tas tiktu pārsūtīts uz eh, citu valsti, kur um, tas tiek skatīts no Vācijas uz Itāliju, vai nu kā nu tas būtu. To mēs vēlamies, un ir ļoti interesanti tas, ka Eiropā jau ļoti daudz strīdu risināšanas iespējas ir, kas labi strādā. Uh, Tādēļ ar nepacietību gaidu to, ko komisija darīs, vai tā tos jau izmantos. Un teiks, ka mēs izmantojam labāko iespējamo praksi un attīstīs to tālāk, jeb mēģinās kaut ko jaunu veidot. Otrs punkts, ko vēlos pieminēt, ir ātrums. Risam atrašana. Nu, nav jēgas, ja patērētājiem jāgaida divus ap pusgadus kaut ko jaunu rīt risināt. Ir nepieciešama uzticība. Treškārt, nepieciešama neatkarība strīdus risinājumiem. Ja tie tiek piedāvāt, piemēram, līgumos, uz to jānorāda patērētājiem, jāgūst uzticība, kur viņš var vērsties, lai zinātu, kā viņi tur uzklausīs, kā viņa lieta tiks nopietni skatīta. Un vai ir ne, nepieciešama obligāta strīdus risināšana Itālijā, es redzu, ka tas jau ir. Uh, komisārs arī tādā virzienā domā. Nu, tas var būt ļoti labi. Nedrīkst rasties papildus izmaksas papērētājiem. Tā ir nozīmīga prasība, tad to izmantos. Jo pirms iesniedzu sūdzību, kuru es varbūt varu uh, zaudēt un kas um, izraisīs izmaksas, nu tad es mēģināšu, nā, es gribu palīdzēt patērētājiem un virzīt viņus šādu, teiksim, tādas strīdas risināšanas iestādi. Mums ir vajadzīgs tās pārobežu kontekstā, to jau teicu jo citādi tīmekļa iespējas netiks izmantotas. Nu, tās ir tās pāris ierosmes pēc šodienas diskusijas, jo šodienas diskusija ir uh, meklēt ceļus, kā šīs uh, strīdus risināšanas procedūras varētu efektīvi izmantot arī ražotāju interesēs. To uh, pieminēja Ungārijas uh, ministrs, mums ir mazie vidēji uzņēmumi, un mēs tos arī vēlamies uh, iedrošināt pārobežas, uh, pārobežā piedāvāt viņu preces un pakalpojums. Ja viņi zinās, kāda ir procedūra, vai arī, teiksim, nepietiekams kvalitātes preces tiek piedāvātas, tad viņi drīzāk uh, būs gatavi to darīt, nevis uh, pakļauties, nu, kaut kādam tādam piedzīvojumam ar nezinām uh, rezultātu. Tātad visas alternatīvās strīdu risināšanas iespējas ir ļoti labs veids, lai patērētājiem, radīt uzticību un arī ražotājiem. Pa šo ceļu mums vajadzētu iet, un visi tie priekšlikumi, kurus es jau izteicu, ir svarīgi, jo tikai, ja šī akceptēšana būs ļoti augsta, ja cilvēks zinās, kur viņi var vērsties, viņi zinās, ka tur ir iespējas, viņiem tur ir saruna partners, kas skatīsies uz to, ko viņi uh, rāda. Viņi būs gatavi šo instrumentu izmantot. Paldies! Thank you. Thank you, yes. Paldies. Es noteikti atbalstu tos komentārus, kas tika izteikti par konfidenci. Tāda sajūta, ka kaut kas ir bijis nepareizi, bet to ir iespējams sakārtot, un tas ir ļoti svarīgi cilvēkiem, kas izdara kaut kāds pirkums pārobežu kontekstā, tīpaši tiešsaistē. Uh, Un tie no jums, kas būs lasījuši uh, pēdējo Consumer Market Scoreboard izdevumu, tad droši vien zināsiet, ka pārobežu uh, komercija gandrīz uh, pieaug ļoti lēni, kamēr iekšējā tirzniecība tāda pati pieaug ļoti ātri. Un tas ir slikti, bet labais ir tas, ka tad, kad cilvēki būs kaut ko pamēģinājuši nopirkt pārobežu kontekstā un tas ir nostrādājis, tad viņi būs ļoti priecīgi un gribēs pirkt vēl un vēl. Tātad tas ir jautājums par to, kā veidot uzticības gaisotni. Un arī šī sajūta, ka ja jūs pakatīsiet, būs kāds, kas jūs uzķers, un tas ir ļoti svarīgi. Arī alternatīvo strīdus izskatīšanas mehānismu pieejamība. Tas eh, nav tas pēdējais eh, mehānisms. Bet ja mēs eh, izskatīsim problēmas ātri, pieejami un arī lēti ar mazām izmaksām, tad eh, mēs pirmām kārtām mums ir jāpiedāvā vairāk piedāvājumu. Tāpēc eh, ADR piedāvājums ir jāpalielina un arī eh, pretenzija izskatīšana pēc pārdošanas arī ir jāpalielina, un attiecīgi mēs ziņojam par šīm pretenzijām, kas ir ienākušās pēc arī uzņēmumam, un uzņēmums zina vairāk, tad zina, kādas ir grūtības, kādi defekti, kādi trūkumi varētu būt. Tad, ja mēs eh, rezultātā to visu novedam uz eh, ķēdes sākumu posmu. Un pēc mūsu pētījumiem mēs zinām, ka 0,4% Eiropas IKP šobrīd tiek nepareizi izvietots. Un patērētāji no tā cieš, un tas nav pareizi, jo neviens to nekoriģē. Tas nozīmē, ka tie uzņēmumi, kas piedāvā labus pakalpojumus, tie nesaņem salīdzinošās priekšrocības tādā mērā, kā viņiem pienākās. Uh, jo tie, kas piedāvā kaut kādus sliktus pakalpojumus, tie necieš no sekām, tātad nekas viņiem no tā nav. Nu, tātad tikpat labi kā, kā biznesam, tā arī patērētājiem ir labums no šīs schēmas. Tālāk gribu dot vārdu Pītram Morgensam. Viņš ir direktors eh, Nīderlandes tādai struktūra organizācijai, ka jūs dzirdējat, ka šī sistēma Nīderlandē darbojas ļoti efektīvi, un es eh, saprotu, ka viņam būs arī PowerPoint prezentācija, un viņš mums rādīs attēls uz ekrāna. comes. Here it comes. Yeah. Oh, sorry. Uh, yeah. Do you want to say that? Yeah. I was, I was going to just add that my. Es gribēju papildināt, ka Oimana Roitens kundze, mūsu kolēģi, ir šīs grupas priekšsēdētāji. Tas nozīmē, ka mums ir īpaši patīkami jūs redzēt šeit, un jūs varbūt arī varētu mums pastāstīt par to, kā vajag izrunāt šo vārdu bet arī mans uzvārds Raitena ir ļoti bieži nepareizi izrunāt, tāpat arī šī te komisija nevienmēr tiek pareizi izrunāta, tomēr šis vārds ir ļoti daļskanīgs Nīderlandē mūsu valodā. Paldies! Es runāšu Nīderlandiešu valodā. Es gribētu jums īsi parādīt mūsu organizācijas struktūru. Es aprakstīšu to, kā mūsu organizācija izskatās, kāda ir struktūra, kādas ir sūdzību pieņemšanas iespējas, kāda ir elektroniskā struktūra, un tad arī pieminēšu pāris skaidrs un izteikšu secinājumus. Tātad par šo organizāciju. Mēs apvienojam 50 dažādu sektoru sūdzību pieņemšanas komitejas. Strādājam balstoties uz trīs pīlāriem. Pirmais patērētāja aizsardzības komitejas. Tās vēlas, lai būtu vienkāršs, ātrs un uh, vienas institūcijas risināšanas mehānisms. Otrs pīlārs tā ir uh, ekonomika, ekonomika ļoti nopietni vēlas uh, risināt strīdus, un trešais valsts iestādes. No valsts arī vēlas, uh, lai būtu alternatīva strīdu risināšanas iespēja. Sistēma ir pašregulējoša. Nav nekādu obligātu uh, priekšrakstu ekonomikai un tās pārstāvjiem iesaistīties. Organizācija pēdējo gadu laikā ļoti ātri ir pieaugusi no 2005 līdz 2010. gadam 20 uh, šādas atsevišķas komitejas pievienojās, tas ir ļoti daudz. Un no tā izriet uh, tas, ka ekonomika ļoti labi šādu sistēmu uzņem. Un grib piedāvāt patērētājiem strīdu risināšanu. Nākošā lapa mūsu 50 komitejas strīdu risināšanai strīdu uh, risināšanas uh, iestādes, tā varētu teikt. Nu, ļoti mazā drukā viss ir rakstīts, bet praktiski visi ekonomikas sektori ir uh, ietverti. Visur tur, kur uh, ar patērētāju ir kāds kontakts. Tad uh, vēl citi sektori, jūs, man liekas, neredz tos uz šīs slaidnes. Uh, internetu piedāvātāji, telekomunikācijas sistēmas. Uh, būvniecība, 8-9 transports, tad specifiski transporta sektorā ir aviācijas strīdi jautājumi, gaisa satiksmes strīdi jautājumi pirms pusotra gada tā tika izveidots un Nīderlandē pasažieri var prasīt savu tiesīšu ievērošanu, un, protams, ka Eiropas tiesības arī tiek ievērots. Piemēram, ja kāds nevar iekāpt lidmašīnā kaut kādā veidā. Un tad eh, vēl strīdus risināšanas iespējas, piemēram, slimnīca, uh, slimnīca jomā, veselības aizsardzības jomā kopumā. Nu, kā izskatās šāda strīdus risināšanas iestāde? ir trīs neatkarīgi uh, locekļi. Visa šī iestāde ir pilnībā neatkarīga. Mēs uh, esam pārņēmuši Zviedrijas modeli. Patērētājs var vai nu vērsties tiesā, vai arī strīdu risināšanas uh, iestādē. Un tad arī atbilstošiem uzņēmumam jādod šo savu strīdu risināšanas iestādē. Lēmumi ir obligāti patērētājiem un uzņēmumam. To var atzīst arī Nīderlandes tieslietu ministrija. Bet nu, šis juridiskais uh, risinājums ir uh, balstīts uz uh, ES direktīvu, kas tika pieņemta 98. gadā uz to orientējas procedūru. Mēs visu varam arī elektroniski atrisināt. Patērētājs savu uh, sūdzību var iesniegt elektroniski un visa skatīšana ir redzama internetā. Viņš precīzi var redzēt, kāda ir lieta attīstība viņu konkrētajā lietā. Ir uzņēmuma reģistrs, ir visu lēmumu saraksts, viss ir elektroniski pieejams un viss tad ir sasīts arī ar ekonomikas. Uh, pārstāvjiem, viņi var ieskatīties arī, un līdz ar to ir tāds kvalitātes cikls. Tātad, kund, eh, tātad eh, klientu sūdzības uzlabo uzņēmumu eh, paveikto. Šeit jūs redzat pāris skaitļus. 10-11 sūdzību gadā tiek izskatītas tīmekļa vietnē un zvana centrā ir iespējas iesniegt sūdzības ir, šeit ir termiņi, kad patērētāji var iesniegt savus sūdzības četras nedēļas, un tad arī mm, tiek sastādīts ekspertīzes, un uzņēmumi var reaģēt, kas vispār to maksā. Nu, tas ir ļoti interesanti. Valsts maksā par infrastruktūru noteiktu summu gadā, ekonomiku var iesaistīties, nedaudz maksājot, ekonomika maksā tās izmaksas, kādas ir saistītas ar izskatīšanu, mēs tās saucam par izskatīšanas um, izmaksām, jo mazāk sūdzību, jo mazāk šo izmaksu. Un uh, patērētājs maksā 25 līdz 125 eiro par sūdzību. Un līdz ar to nav arī uh, šādu risku saistīti ar tiesas procesu skatīšanu, ja jāso, jāmaksā ir par tiesas procesu. Un, ja patērētājiem ir taisnība, tad viņam atmaksā viņa uh, iemaksāto naudu. Tātad es domāju, ka mēs esam sasnieguši augstu kvalitāti, uzticamu, uh, viegli izmantojamu uh, eh, procedūru uzņēmumam un patērētājiem, kas ir ātra un lēta. Līdz ar to es domāju, ka mēs esam radījuši tādu labu praksi, ko atbalsta valsts uzņēmumi un arī patērētāja aizsardzības organizācijas. Paldies! Paldies! Tiešām ļoti interesanti. Es nezinu, vai to var eh, atkārtot eh, jebkurā citā Eiropas Savienības valstī, bet noteikti tas ir ļoti labs prakses piemērs, un līdz ar to mēs varam pievērsties pēdējiem runātājiem šai sesijas sadaļai pirms atklāsim debatu zālē, un tas būs Pegado Liskungs, kurš ir patērētāji eh, grupas vadītājs Eiropas ekonomiskā un sociāla lieta komitejā, kas ir arī patsavīgais institūcija un viņa komiteja pieņēma atzinumu par vienotā tirgus aktu šorīt, e, kur arī ir atsauce uz ADR. Mm. E, viņš runās par komitejas skatījumu. Paldies, nu 5 minūtes, kāds man ir e, piešķirts, man būs pietiekami, lai teikt, ir ļoti vērtīga šī iniciatīva. Un, nu, praktiski viss labais jau ir pateikts, tādēļ ļoti īsi runāšu, bet atļaujiet uh, atbildēt Malkolmam Hārborkungam, viņš jautāja, kāda ir uh, ekonomikas sociāla lietu komitejas pozīcija. Par šo jautājumu mēs uh, neizteicām uh, konsultāciju procesā mūsu atzinumu. Mans viedoklis ir tikai personisks, bet tā kā jūs jau teicāt, kundze, šodien mēs esam par vienoto tirgus aktu devuši atzin, atzinumu un teicām, ka tas ir absolūti nepieciešams uh, uzticībai, uh, alternatīvie uh, risinājumi veidi ir nepieciešami, jābalstās uz likumdošanas aktiem, un uh, mēs atbalstam komisijas uh, plāns 2011. gadā izteikt uh, likumdošanas priekšnikumu un vēlamies, lai tas ātri tiktu pieņemts. Un es domāju, arī tieši tāpat pats. Nu, daudz kas jau ir tiks teikts. Šim uh, slaidam vajadzēja parādīties tikai pašās beigās manai uzrunai. Bet, nu labi, labāk sākumā nekā beigās. Vajadzētu uh, šajā diskusijā jā, izskatīt abas konsultāciju procedūras. Bet jāatgādina arī, ka ir ļoti nozīmīgi dokumenti, piemēram, komisijas dokumenti, komisijas zaļā grāmata 2002. gada aprīlī sastādāta ministru padomas priekšlikumi. Uh, tiesas spriedumi Laro un Lasini lietās Eiropas cilvēku tiesību Filips Kot eh, gadījums spriedums. Un eh, pārējie ir ļoti interesanti, bet eh, kas ir ļoti nozīmīgi, viens no maliem kolēģiem bija, nu, burtiski tā kā viens no trim uh, musketēriem. Un ir uh, bijis viens atzinums par trim ziņojumiem. Šos ziņojums jāskatā, ka, nu, no, Um, tie, uh, tiesa nevajadzētu vērtēt tieši tāpat kā ADR mehānismu. Tātad pirmkārt jāatrisina konflikts uh, bez uh, tiesa, nu, bez tiesas procesa. Tiesas process ir tikai tiesā, un tikai tiesai ir kompetence tiesāt. ADR ir izcils līdzeklis, lai atrisinātu konfliktus attiecībā uz patērēšanu mēs runājam par alternatīviem, bet drīzāk vajadzētu par, runāt par piemērotiem, adekvātiem strīdu risināšanas mehānismiem. ADR neaizvieto tiesas, par to jau tika runāts. ADR var būt papildus uh, mehānisms tiesā. Un uh, komisija arī skaidri saka, šī darbības grupa saka ļoti skaidri. Uh, tuvums patērētājiem, elastīgums, vienkāršījuma, ātrums, lētums un konfidencialitāte. Es gribu to vēlreiz uzsvērt, es esmu pār konfidencialitāti, bet eh, kādi ir tad ir šie patiesie alternatīvie līdzekļi konflikts risināt? Tie ir jātistina. Ir uh, noteikumi, brīvprātīga uh, pievienošanās, vienlīdzība, taisnīgums, um, mediātora neatkarīgums, obligātais uh, lēmumu pieņemšanas raksturs, uh, tiesība pārsīdzēt un uh, iesniegšanas termiņi. Bet ministra kungs, mini, Ungārijas ministrs, kas teica, un es ļoti uzmanīgi to uzklāsīju, ka dalību valstīs jālemj par šo sistēmu, kas ir atbilstoši un pieejama. Vai ir uh, absolūti nepieciešams, ko darīt uh, Eiropas līmenī? Man atbildi ir jā, bet. Sākumā bet. Nu, šeit jau tika runāts par to, ka subsidaritāte, proporcionalitāte, tie divi kriteriji, tie ir jāanalizē ļoti dziļi, kad mēs kaut ko gribam um, rīkoties. Bet tagad par jā. Nu, kādēļ jā? Tādēļ, lai būtu tāds tā kā pīlārs ticamībai ADR er visās dalībvalstīs, lai ratificētu un uh, parādītu to, ka ADR, er, kas expect, expect, eksistē, atbilst skaidriem parametriem. Un kādi ir šie parametri? Neatkarība, bezparteiskums, un mēs redzējām, ka šeit ir uh, atšķirība un dažkārt ir grūti caurskatāmību un obligāti kā arī efektīvumu, taisnīgumu var diskutēt abu starpā arī pārstāvniecība un brīvība. Tas jau viss arī ir komisijas ieteikumā 98. gadā un 2001. gadā formulēta. Nu, tas ir jāizmanto un jātransformē direktīvā. Tas ir tas, ko es piedāvāju direktīvu. Un kādiem pamatprincipiem? Ar procedūras noteikumiem, saistībām informācijai, līgumos un uh, Uh, manevrēšanas iespējas dalībvalstīs un iesaistītajiem, sadarbība 2006-2004. gada ietver, uh, dokum, komisijas dokumentu ietvaros. Manuprāt, komisija ir zaudējusi iespēju vēl ko vairāk papildus paveikt, bet nu, par to jau arī esam daudz kārt runājuši. Arī uh, jārada tieši saistē iespēja strādāt, tas ļoti nozīmīgi. Un pāris uh, mans konkrēts piezīmes, man vairs nav laika, mēs varam diskusijā tām pievērsties, bet, nu, katrā gadījumā noslēgumā gribu teikt, jā, lūdzu, paskatieties uz ekrāniem. Nu, kā saka, vai ir jau par vēlu, lai vērstos pie uh, mediātora, jāliekas, ka attēlā ir parādīts, ka ir par vēlu. Jā, tādā priecīgā, jautrā noskaņojumā mēs varam beigt intervences, runātāju sagatavotās intervences, un tagad dosim iespēju runātājiem jautātājiem no zāles izteikties. Atgādināšu, ka pēcpusdienas eh, sesijas mērķis ir raudzīties nākotnē, nevis novērtēt jau esošo tiem, kas ir, kam ir idejas attiecībā uz eh, likumdošanas, eh, kas būs vēlam nākotnē, jā, daudziem ir idejas Malkums Kālails, vispirms tad eh, kundze tur un tad jūs. Eh, paldies! Un paldies, ka uzaicinājāt mani šeit. Pirmkārt, es ļoti apsveicu komisijas un parlamenta iniciatīvu. Man šķiet, ka daži no galveniem jautājumiem ir šādi. Mēs visi piekrītam par informāciju. Trim pusēm galvenokārt ir šeit jāpieliek pūliņu valdībām. Uh, kam ir jāved reģistrs par uh, eh, mehānismu, kas eksistē viņu teritorijās, uzņēmumiem noteikti vajadzētu tik pamudinātiem veidot mehānismus un informēt cilvēks par tiem, un es domāju, ka būtu prātīgi, ja būtu stingrs nosacījums, ka advokātiem ir jāinformē savu klientu par ADR iespējamību pirms tiek iesniegta uh, prasību tiesā. Tādā gadījumā būtu tiešām, tas būtu ļoti nozīmīgi, manuprāt. Un otrs ir par ticamību. Lai būtu šīm schēmas ticams, ir ļoti vēlams, lai tik definētu objektīvu kritēriju un lai šie mehānismi būtu certificēti saskaņā ar šiem kritiem. Mēs dzirdējām par Holandi, par apvienoto karalisti, uh, noteikti arī citur ir sistēmas, jo jums ir neatkarīga certifikācija, pamatojas labi tiem kritērijiem, tas uzlabot ticamību. Trešais, ko gribētu uzsvērt, ka ADR brīvprātīgā e, brīvprātība būtu jāsaglabo, e, tas ir e, daļa no ADR veiksmes pamata ļoti nepieciešams, ja mēs gatavojam likumdošanu vai obligātu ADR, te jūs gandrīz vai uh, eh, ADR kā tādu iznīciniet. Un pēdējais, ko es gribētu teikt, cilvēkiem vajadzētu sākt raudzīties uz tiesu, nevis tikai kā tiesāšanās fórumu, bet uz mehānismu ADR ierosināšanai. Dažreiz mēs runājam par to, ka ADR jāierosina, bet arī jūs ziņojumā varētu ietvert, piemēram, to, kā ir Nīderlandē piemērs, kad tiesa tādu kā uzraudzību par eh, brīvprātīgām sarunām veids, lai nodrošinātu godīgas spēles noteikumus un nodrošinātu to, ka ja puses vēlas, tad, un tas ir brīvprātīgi, tad tiesa apstiprina viņu um, vienošanos padarot to par Uh, piešķirto juridisku spēku, lai neviens cits uh, šo strīdu nepacelt atkal. Un es domāju, no abu pušu viedokļa raugoties, šis pēdējais punkts ir ļoti svarīgs, ka e, spriedums ir galīgs. Paldies, kā Melkums man atgādina, man vajadzēja to sacīt. Lūkšu jūs visus pēc iespējas īsi runāt. Divas minūtes mēs atļaujam katram runātājam jūs eh, patiesībā iekļāvāties tieši tieši, bet nākamos runātājs arī aicināšu izteikties kodolīgi. Vai jūs varat lūdzu arī stādīties priekšā? Paldies. Man sauc Živedronova, esmu slovēniete, advokāta un arī mediātora Ljubļānas apgabala tiesā, bet šeit es esmu patērētāja tiesība eh, advokāti no patērētāja tiesība organizācijas Slovenijā, un es turpināšu sloveņu valodu, lai būtu efektīvāka. Pavisam īsumā gribu atgādināt, ka ADR sistēmām vajadzētu būt godīgām eh, no patērētāja viedokļa raugoties. Mums vajadzētu varēt uzticēties ADR sistēmai un patērētāja tiesība aizsardzībām vajadzētu varēt eh, arī dzan eh, pieprasīt to iedarbināšanu. Lai ADR būtu uzticam, ADR lēmumiem vai spriedumiem jābūt e, objektīviem un kompetentiem. Tādēļ mediātoram vajadzētu apzināties e, e, katra strīdus īpaši, īpašās iezīmes. Un tā tad ir runa ne tikai par mediāciju, bet lēmpieņemšana patērētāja tiesību strīdos atšķirās no citiem strīdiem, kad mediātori pieņem lēmums, eh, piemēram, eh, komerciālos strīdos eh, starp diviem uzņēmumiem vai līdzīgos gadījumos. Patērētāja tiesības strīdos ir savas īpašās raksturiezīmes, kas jāņem vērā. Īpaši jau izstrādājot vienotas princips ADR sistēmas, veidošanai un funkcionēšanai. Es pieskaršos arī konfidencialitātes jautājumam, kas ir viens no mediācijas pamatprincipiem. Un nevienmēr tas nāk par labu patērētājiem, un šeit mums jābūt ļoti piesardzīgiem, jo patērētāji tiesības strīdi, tajos ir iesaistīts vairākas puses, kurās ir cietējis, nav tikai patērētājs. Uh, un uh, tirgotājs, bet dažreiz mums ir jārunā par negodīgu uh, uzņēmējdarbības praksi, un šeit ir vairāk nekā viens cietējs. Tādēļ ir jābūt arī atklātumam, un to vajadzētu arī saistīt ar ikgad ziņojumiem par uh, strīdus uh, raksturiezīmām. Uh, kas ir zināmā ADR risināts eh, un risinājumi, kas ir panākt. No tā varētu iegūt citu patērētāju, tādējādi izvairoties no šādam negodīgām biznesa praksēm, uzņēmējdarbības praksēm, eh, tādējādi izbeidzot šādu negodīgu uzņēmējdarbības praksi. Un mēs varam arī mudināt uh, šādi uz uh, godīgi konkurences tirgumus jāatcerās, ka mēs vienmēr pieņem lēmumus par pārkāpumiem un ka uzņēmumi, kas nepieņemās, uh, nav šāds strīdus subjekti, uh, nepārkāpi noteikumus, arī tas jāņem vērā. Tagad kungs šeit, laikam, 79. vietā, kas sēž. Labdien, esmu Vincents Tilmans no Eurochambers, Tirdzniecības kamera asociācijas pārstāvs. Gribēju pacelt jautājumu kas līdz šim nav ticis plaši iztirzāts, proti pieņems, ka ADR ir lēta. Tas ir diezgan vienkāršojoši pieņems. Strīdus risināšana nekad nav lēta pirmkārt. Un mana pierence ar deviņi Mēs esam izveidojuši strīdus risināšanas schēmu pirms deviņiem gadiem, un tas parāda, ja jūs vēlaties kvalitatīvu ADR procesu izstrādāt, jums ir nepieciešams neitrāls vidutājs, kam ir pieredze, jums ir nepieciešams sekretariats, jums ir vajadzīgs informēšanas, sabiedrības informēšanas būtis, jums ir vajadzīgi kvalitātu uzraudzības sistēmas, un tas viss uh, radīs maksas, un to bieži nevar atgūt no pusēm strīdniekiem. Uh, ja strīdsvērtība ir neliela, vēl jau vairāk, ja runa par eh, pārobežu strīdiem. Vēlētos sacīt, ka es būtu interesēts eh, tālāk izvērtēt eh, attiecības starp ADR mehānismu izmaksām un kvalitāti. Es nezinu, kas līdz šim šajā ziņā ir pētīts un vai mēs varam rast uh, finansēšanas schēma mazas strīdsvērtības konfliktiem. Es domāju, daudzi, kurus mēs šodien uzklausījām, bija valsts finansējuma saņemē, es nezinu, vai ir arī kādi tīri privāti un kas notiek, ja ir kāda konkurence starp e, privāta un valstiski finansētām ADR e, mehānismiem. Paldies! E, pie jums vēl atgriezīsimies, kas sēžat šeit vidū, bet tagad šeit, kungs. Paldies, Kristofers Huntis no Oksfords universitātes un Erasmus. Trīs eh, lietām grib runāt par pētniecību, ko mēs esam veikuši. Pirmkārt, par tehniku. Kaut gan daudz ādēri iestāžu struktūra un arhitektūra no valsts valsts atšķirās, tehnika, ko tās izmantoja ļoti līdzīgas - mediācija un arbitrācija. Ja mēs paraugamies uz labāko praksi, tad mēs redzam, e, ka e, ir e, zinām fāzes vai posmi tehnikā. Vispirms sarunas, pēc tam mediācija, ko veids eksperts, tad saistošs arbitrāžs, kas ir neatkarīgi vairīties bieži tiesa ir pēdējā un tieši draudz ar tiesu palīdz eh, ADR sistēmai. Nākamajie divi punkti, pa kuriem runāt, tas attiec uz eh, ne eh, to, ka cilvēkiem nav zināms tik labi par ADR. Un šeit ir divas lietas, kas tiešām varētu kaut ko ļoti izmainīt. Pirmkārt, vienkārši tāds kā ietvars visam. E, Nīderlanda šeit varētu būt lielisks piemērs. E, un tad patērētāji un uzņēmēji zina, ka ir tie strīds risināšanas e, padomi, kas risina šādas jautājumas atsevišķi, ombudi, mehānismi un tā tālāk, bet jūs ziniet, ka ir viena jumta organizācija, viens tad iestāde, tad cilvēki to zinās un uzticēsies tam un arī tā kvalitātei. Treškārt, bieži mēs raugamies uz ADR um, kontekstā ar tiesām, bet ja mēs to saistam ar likumdošanu, tad mēs uh, nonākam pie kaut kā, ko uzņēmējdarbībā sauc par totāls kvalitātes sistēmu vai atgrieznisko saiti, tātad informācija tiek uh, apkopot uh, uh, sūdzību. Uh, Uh, apkalpes sistēmās, un tad jūs uh, šo informāciju izmantojat, apkopojat, lai uzlabotu kvalitāti, un tas uh, uzlabo ADR mehānismus radītājs un ar kvalitāti tirgū. Un ja jūs to dariet, tad jūs variet lielā mērā risināt arī kvalitīvo sūdzību problēmu. Paldies, kundze, jums tagad dod vārdu. Paldies, man sauc Anķe Feteke, es esmu starptautisku, eh, tiesa izmaksu eh, starptautiskās asociācijas apdrošināšana asociācijas tur ģenerāls sekretārs. Šīs ir ļoti plašas konsultācijas. Mēs runājam par eh, ļoti dažādiem mehānismiem īstenībā. Un pat ja metodas šķietami līdzīgas, mēs redzam, ka AD ļoti dažādā veidā risina E, strīdus. Un tad es gribētu atgādināt arī komisijai, ka mums ir jāizstrādā ļoti skaidras definīcijas, lai mēs visu ļoti labi saprastu, par ko mēs runājam. Un priekšnoteikumi varētu būt ļoti atšķirīgi dažām sistēmām, runājot piemēram par e, konfidencialitāti. Vai arī taisnotrādi lēmumu publicēšanu, meditācijas lēmumu, spriedumu. Mediācija ļoti svarīgi ir ievērot konfidenciāli, pretējā gadījumā jūs nekad nepanāksiet uh, veiksmīgu mediācijas rezultātu. Un tā kā mēs runājam par nākotni, tad es gribētu vērst uzmanību uz, uh, uz um, tiesāšanās izmaksu apdrošināšanu. Eh, dažās valstīs eh, tātad eh, cilvēki sāk raudzīties uz mediāciju šajā kontekstā. Mēs sākam arī skatīties, kā šīs apdrošināšanas darbojas mūsu klientu interesēs, bet es gribētu pa trim jautājumiem runāt, ka, kuros apdrošinātāji varētu lielā mērā palīdzēt. Pirmkārt, informēšana Tā tad eh, apdrošinātāji, ja konkrētais strīds ir eh, risinājums ADR mehānismu palīdzību, tad mēs savus eh, klients uz to darītu uzmanīgs un tad nebūtu vairs šo iztrūkumu un visi strīdi tikt risināt neskatoties uz to, kādā, kur tie norisinās un gal galā izmaksas Um, apdrošinātāji arī eh, sektu mediācijas izmaksas, tātad es domāju, ka mūsu klientiem arī ir potenciāli mediācijā, eh, kas vēl nav līdz šim atklāt pietiekoši. Paldies! Paldies! Varbūt vēl divas pēdējās intervences, un tā es gribētu runāt eh, arī mūsu prezentācijas sagatavotājiem iespēja atbildēt. Daudz tagad vēlas runāt, tur ir viens cilvēks, tur ir vēl viens, un tur viens, un tur viens, un tur viens. Un tur viens. Nu labi, tad četri runātāji minūti katram lūdzu. Paldies. Trīs lietas īs vēlas sacīt praktiskas par pārobežu jautājumiem. Pilnībā piekrīt Krisam Hodžam, ka ADR ir veids, kā samazināt nepieciešamību veikt kolektīvās eh, prasūdzības. Otrkārt, pārobežu gadījumos patērētājiem jāzina, kur griezties. Tādēļ viena, eh, viens kontaktpunkts katrā dalībvalstī varētu ļoti eh, noderīgs būt, lai cilvēki zinātu, kur griezties. Un tie varētu arī būt šie ICC e centri. Treškārt patērētāji un uzņēmējiem tiem jāvar uzticēties ADR sistēmā, uh, Tādēļ eh, sistēma jātiek uzraudzītam sas, eh, pēc vienotiem ES kritērijiem un arī, zinām, certifikācija varētu notikt patērētāju eh, valstī. Tā tam vajadzētu būt un gal galā nolēmumi ir, tiem ir vajadzīgs juridisks pamats, ņemot vērā patērētāju tiesības. Nu, četras lietas jūs teicāt, bet vienas minūtes laikā brīnišķīgi tā. Uh, Nākamais. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Jolanta Gīsa, esmu no Zviedrijas, ICC pārstāvu, un uh, pieminēšu labos piemērus un situāciju, kad visi iegūsta. Man te ir uh, Zviedrijā ļoti veiksmīgi darbojas, piemēram, uh, produktu rūpniecībā. Tā, uh, tur ir obligāti jāseko šiem ADR risinājumiem un lēmumiem. Un no tā izriet arī pozitīvas uh, sakas, jo tas uh, patērētājs rada drošību. Ja jūs iepērkties pārobežā, jūs skatāties pēc uh, simboliem, un tas varētu būt tāds tā kā marķējums. Un no tā iegūti uh, visi, ja ADR e būtu plašāk zināms un pielietots. Paldies! Lūdzu, nākošais kungs. Merci beaucoup. Hans de Koning. Euh, es pārstāvu patērētāju aizsardzību un par diviem priekšlikumiem gribu runāt. Un uzsvērt cārskatāmiem, kas ir ļoti nozīmīgi uh, patērētājiem, un konfidencialitāti, kā arī likumīgumu un taisnīgumu vajadzētu, vajadzētu vienu tekstu, vienu um, direktīvu, kas apvienotu abus komisijas priekšlikumus. Un otra piezīme, es domāju par liederīgumu, par Eiropas um, reglamentiem un priekšrakstiem. Es domāju, ka to varētu transponēt. Uh, un veidot tādu ar sistēmu. Es, piemēram, domāju par tulkošanu varētu būt tāda tipveida formulāri, kuri e, varētu tikt ātri iztulkoti. Un arī tas fakts, ka nav advokātu, ka patērētājiem nav juridisks strīds jārisina, tas ir e, tas, kas palīdz cilvēkiem arī argumentēt. Un e, es piekrītu tam, ko teica Monika. Varē, vajadzētu domāt par obligātiem lēmumiem. Un nu, trešais - caurskatāmība ļoti nozīmīga. Ne tikai tas, ka ir uh, eksistējoši šādi AR, bet arī datu bāze, un es domāju, ka patērētājiem ir tiesības ieskatīties uh, uh, lēmumos. Un patērētājiem un informācijai jābūt pieejamam arī par citiem lēmumiem. Tādai jābūt tādai pilnīgai uh, Uh, ADR sistībai, kas ir savstarpēji savienot, un pēdējais par cārskatāmību. Es domāju, ka sistēma, kas paredz uh, preventīvas pasākums, arī ir jā, uh, nozīmīga, jo daudz problēmas var a, novērst, ja būtu tādas minimālās klauzulas, un es domāju, ka Holandas sistēma ir ļoti laba, jo ir tādi, tāds atsauc uz ADR. A, Tātad informācija un prevencija, profilaks. Tas palīdzētu novērst problēmas. Paldies, un uh, nākošais pēdējais runātājs. Paldies. Es esmu Fernando Teodorosa no Granādas Universitātes starptautisko tiesību profesors. Esmu šeit no Spānijas patērētāja tiesību organizācijas Spāņu valodā turpināšu. Eh, Tas bija ļoti interesanti, ko mēs šodien pēcpusdienā dzirdējām. Un es savukārt eh, gribētu tikai norādīt vēl uz to, ka pārāk maz uzmanības esam pievērsuši ADR a, eh, nozīmē a, pārobežu kontekstā. Konkrēti grib runāt par sekojošo. Ir nepieciešams tāds efektīvs kopējs ietvars, lai attīstītu šo sistēmu. Bet neskatoties uz to spēkā ir tas, ka ES jāievēro regulējumi, kādi ir šajā jomā un jāievēro patērētāja aizsardzība. Tas ir tas būtiskākais. Ir absolūti nepieciešams, lai būtu Eiropas uh, direktīva, kurā patērētāja aizsardzības tiktu stiprinātas. Šie pasākumi tiktu stiprināti. Daudz, kas tiek runāts par šo tēmu, bet ir nozīmīgi, lai uh, tiktu atrisināti juridiskie izaicinājumi proti tāda, ka jārada skaidri kritēriji, lai uzņēmumi lai uzņēmumi varētu veidot garantiju sistēmu, varētu ar klientu veidot sastarpējas uzticības attiecības, lai būtu uzticība šai strīdu risināšanas sistēmai un šādā veidā varētu efektīvi koordinā, koordinācijas pasākums starp šīm sistēmām veikt. Piemēram, tieši saistas strīdu risināšana. Šeit, piemēram, ir dažādi veidi, kā šo sistēmu labāk izmantot un veicināt. Paldies! Laiks skrien. Un mums atvērtais laiks drīz jau beigsies. Tagad vēršos pie runātājiem un jautāju, vai kāds vēlas vēl ko sacīt. Tas ir aicinājums, bet nav pienākums. Sāksim ar pēdējo runātāju, tad Pegado Līsa kungs lūdzu. Jā, paldies. Pavisam īsi tikai, lai <clears throat> pateiktu, ka komisija saskars ar tādu uh, principālu izvēli. No vienas puses ir uh, brīvprātīgi vai nepieciešami, un uh, manā izcelsmes valstī pagājušajā nedēļa valdība lēma, ka uh, būs. Um, publiskiem pakalpojumiem šāda strīdas risināšanas sistēma. Iespējams, es um, neesmu apmierināts, uh, tai būtu vajadzētu būt obligātai visam. Uh, Nu, tas ir tas pirmais, un uh, ir šāda izvēle jau veikta. Un otrais, otra iespēja ir konfidencialitāte vai nē. Un tas ir ļoti būtisks jautājums. Es esmu pār konfidencialitāti. Tajā brīdī, kad mēs esam tādā pasie, patiesā alternatīvā strīdas risināšanas sistēmā, mēs uzsveram šo konfidencialitāti. Un pēdējais, komisija jāpadomā par izmaksām, par finansējumu Kā viens no dalībniekiem teica, tas nav par velti, nemaz nav par velti. Tas maksā vai publiska vai privāta nauda. Tādi jāparedz, kā šī sistēma var finansēt. Sistēma ir ļoti labi, ja tā var funkcionēt korekti. Paldies! Um, ik ben het eens met een van de vorige sprekers dat. Uh... Eh, ja, es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka Kvalitāte ir saistīta ar izmaksām. Var um, iedomāties, ka elektroniska sistēma tāda, tā kā mums ir, ir saistīta ar tādām plašām investīcijām. Valsts ir maksājusi pusi, ekonomika otru pusi, bet patīrētājiem tas ir lēti no 25 līdz 125 eiro vairāk ne. Arī valstī tas ir izdevīgi, jo ja visi patērētāji vērstos tiesā, tad valstī būtu jāmaksā procesa izmaksas, un tas būtu daudz kārta dārgāk nekā tie gadījumi, kurus mēs izskatām. Un ekonomikai tas arī nav pārāk dārgi, jo tas dara, ko uh, ekonomikai par labu, arī ekonomikas labai slāvai, ja uh, patērētājs uh, Uh, arī kontaktēs ar vai pērk no tādu uzņēmumu, kas ir uh, šajā sistēmā iesaistījies. Es gribētu sacīt, kādēļ ir pēdējā iespēja, kā var vienoties appusēji. Tā nav lēta, tas nav lēts risinājums, bet tas ir lētāk nekā arbitrāža, publisks vai privāts. Uh, kas ir cieņams, bet kursus, kas nespēja bieži strīdus starp uzņēmumiem risināt un kur nu vēl ar patērētiem, kur patērētāji ir iesaistīti. Mēs Francijā Medef uzskatām, ka mēs uzņēmumu esam gatavi maksāt par mediāciju un mēs neviens, nevienam citam neprasam maksāt mūsu vietā. Uzņēmuma loma ir parūpēties par to, lai uzņēmumi uh, uzlabotu ADR informāciju, lai eh, neatkarības objektīvu kritērijas nodrošinātu un nodrošinātu to, ka eh, būtu informētība par mediāciju pamatoties uz solidaritāti. Es domāju, līdz ar to mēs tad arī varētu beigt šo semināru. Paldies! no komisijas puses. Esmu pēdējā komisijas pārstāvkās runās. Paldies par ļoti interesantiem debašu pienesumiem. Un tagad došu vārdu eh, iekšējā vienotā tirgus un patērētāju tiesību komitejas eh, vadītājiem Malcolm Kornam. Paldies, Džekija, par eh, sesijas vadīšanai, arī par iepriekšējo sesiju Evelīnai. Man bija daudz vieglāks darbs, es daudz ko pierakstīju, un tas man deva daudz jaunas nozīmīgas idejas, un es domāju, tieši tādam ir vajadzētu būt šādu pasākumu mērķim. Daži vēl noslēguma vārdi tikai. Pirmkārt, es gribu vēlreiz pateikties Eiropas komisijai Eh, par šī pasākuma ierosināšanu kā tādu, un es domāju, tas bija ļoti labs sadarbības piemērs. Esmu pārliecināts, ka mēs šādi vēlamies arī turpināt. Es domāju, ka otra, otrs novērums, ko es gribētu izteikt, ir, ka šajā jomā jau eksistē liela ekspertīze, tā jāizmanto. Daudz no jums savas idejas jau ir līdzdalījuši komisijai esmu pārliecināts, un kā komisārs uzsver, un arī bija labi, ka šeit eh, bija pārstāvēts Čeifalvai kungs no dalībvalsts puses, ka Eiropas iniciatīvai jādod pievienotā vērtība tam, ko cilvēki jau dara, nevis eh, jākonkurē ar to, bet izmantojot esošo ekspertīzi. Uh, Tāpat laikā raugoties, kur mēs varam savu ekspertīzi dalīties, kā mēs varam uzlabot kvalitāti, labāko praksi e, izstrādāt un uzvedības kodeks. Bet viena joma, kur mēs kā patērētie tiesība aizsardzības komiteja ir, kas darāms, ir pārobežu jautājumu risināšanu uzlabošanu. Un šeit patērētāja tiesība aizsardzība e, organizācija sadarbība ir uzlabojama, e, un Džeki to pieminēja, viņi bieži tieks ar šādiem uh, profesionāļiem. Daudz gadījumos tas nebūs vienkārši uzdevums, jo uh, tas nebūs iespējams, ja dalība valsts neinvestē lielākas resursus, un tā jau tas ir daudzās eh, jomās, kurās mēs darbojamies. Tā ir tirgus uzraudzībā un citās, kur mēs redzam, uh, kur pārāk maz uzmanību tiek pievērsta patērētāju interesēm, mums tas jāapzinās, bet mēs varam daudz vairāk darīt. Tehnoloģija noteikti ir uh, Eh, draugs, eh, nodrīgs instruments, un bija interesanti dzirdēt īpaši Nīderlandes piemēru, kā informācijas tehnoloģija tiek izmantot, un tad eh, par daudz, kas strādāja pie pakalpojumu direktīvas, zinās, ka dažādās dalību valstīs vienoto kontaktpunktu programma jau ir devusi būtiskas investīcijas no dalībvalstīm uh, tiešsaitnes eh, rīkos, kas daudzos gadījumos eh, integrē informāciju, bet arī ļauj eh, dažādas, starp dažādiem risinājumiem izvēlēties. Tā ir integrēta sistēma, citiem vārdiem sakot, un šī rīka tagad ir pieejama, un vairāk kolēģi runāja par iespēju došanu patērētājiem izmantot resursus, un izdarīt secinājumu, kādā virzienā doties. Dažos gadījumos e, tās varētu būt alternatīvas, kas ir, pa kuriem jāizlem patērētājiem, kādas sistēmas izmantot. Es domāju, ka pacelt daži interesanti jautājumi par e, uzņēmumu e, lomu šajā visā. Uh, es ar interesi konstatēju, ka eh, labi uzņēmumi labprāt piedalās šādās mehānismos, jo tas nāk par labu viņu uzņēmējdarbībām un arī patērētājiem tas nāk par labu. Daudz uzņēmēji zina, ka uh, patērētāja problēma veiksmīgi risināšana bieži uh, viņiem dos uh, patērētāji, kas viņiem būs uzticīgs visu mūžu, jo jūs viņam labi pēties, un tie, kas, piemēram, pārdod automašīnas, apzinās, ka tas ir absolūti patiesi. E, kāds e, draugs man nedēļas, ka jauks Japāņu teiciens, par ko mēs tagad daudz par viņiem domājam, problēma ir dārgumu kalns. Ja jūs veiksmīgi risiniet problēmu, jūs daudz ko no tā mācaties. E, kā līdzsvarot konfidencialitātu un caurskatāmību, tas ir arī svarīgs jautājums. Pilnīgi pareizi. Patērētājiem jābauda pilnīga konfidencialitāte. Uh, tāpat laikā eh, nolēmumi ir jāvar izmantot caurskatām, eh, lai radītu eh, precedentus un patērētāji varētu no tā iegūt, raugoties uh, Eh, nolēmumus, kas ir bijuši iepriekš, eh, jo lielāka pieredze, jo ātrāk varat nonākt pie risinājuma, un tad jūs varat arī justies drošāks, ka jūsu problēmā arī pastāv risinājums. Tātad, es domāju, mums ir vairāk izaicinājumu priekšā, kas attiec uz komiteju, mēs cieši strādājam ar mūsu kolēģiem. Uh, E, juridisko e, jautājumu komiteju Baldasārī kungs šeit pārstājušo komiteju. Es priecājos par to, Klaus Hainers Lēni, tās priekšsēdus un es cieši sadarbojamies, jo noteikti ir svarīgi jautājumi e, attiecībā uz uh, juridiskiem jautājumiem un ADR mēs esam interesēti patērētā tiesība aspektā, bet man komiteja ir interesēta, lai mēs varētu cieši strādāt ar citām komitejām, piemēram, tāds jautājumās kā vienotā tirgus aktu, pa ko mēs balsim šorīt. Mēs gribam tādu pašu sadarbības līmeni sanākt attiecībā uz alternatīviem strīdus risināšanas mehānismiem, lai reaģētu uz komisijas priekšlikumiem. Es esmu pārliecināts, ka šīs nav pirmais šāda veida seminārs, ko mēs sarīkosim, jo mēs vēlēsimies vēl daudz no jums redzēt atkal. Uh, vai pat visus, eh, lai jūs turpinātu dialogu ar mums par nākotnes ADR. Lūk, mani noslēguma vārdi. Es domāju, mēs esam ieguvuši vērtīgas zināšanas, un mans komitejas deputāti eh, vienmēr to zina, jūs varbūt jau to ziniet. Tātad iekšējās tirgus komitejai ir ļoti augsts apkārtraksts. Es to saku kā komitejas priekšsēdis, un es pats to nerakstu. Ir ļoti laba uh, Eh, komanda, kas to raksta, eh, tur ir izlikts stūrītī kopijas, lūdzu paņemiet, un tas ir instruments, kā jums palikt kontaktā ar mums, un jūs variet arī kļūt par IMCO uh, draugu tīkla dalībniekiem, te jūs regulāri to saņemsiet savā e-pastkastītē. Mūsu mērķis ir uh, sasniegt 1500 draugus drīzumā, un uh, tas ir ekskluzīvs paņemts šodien, tā ir īpaši iniciatīva, ka 1500 abonents e, tiks uzaicināts uz pusdienām ar mani deputātu restorānā.